Kolēģi, buonasera. Labdien, kolēģi. Sāksim darbu. Uzsāksim tādu pēcpusdienas sanāksmi. Vispirms paziņojumi par koordinātoru sanāksmes iznākumu. Par šīs dienas darba kārtību. Koordinātori vienojās par, eh, ka pirmais punkts tātad eh, izmeklēšanas misiju organizēšana, kas paredzēta 29. līdz 31. oktobrim Polijā un Itālijā. Tātad tika panākta vienošanās izveidot delegāciju. Katra grupa iesūtīs deputātu vārdus tuvāko 24 stundu laikā, lai programmu ar vārdiem var nosūtīt priekšsēdētāju konferencei organizatoriska apsvēruma dēļ. Tāpat tika nolemts, ka attiecībā uz uh, semināru par slānekļu gāzi, kas ir ieplānots uh, oktobrī, programma ir jāizstrādā tā, lai iedzīvotāji, kas parakstījuši lūgumu rakstus, varētu būt plaši pārstāvēti. Un tāpat, lai būtu arī ļoti tāds bagātīgs runātāju klāsts. Trešais un ceturtais punkts tika atlikti, atcelti pēc tautas partijas grupas lūguma, runājot par, tātad arī piektais punkts tika atcelts, Tālāk par kopējās uzklausīšanas organizēšanu kopā ar Lību komisiju par Eiropas Savienības pilsonību, kas notiks 2013. gada 23. janvārī, mēs apstiprinājām darba kārtības projektu, kas ir ticis izdalīts pārējiem komitejas deputātiem. Izņemot attiecībā uz pēc petīciju numur 19. Vispārēja apsvēruma dēļ tika izlēmts, ka attiecībā uz 395 no 2010. gada, tad uz šo lūgumu rakstu mēs pagaidīsim līdz brīdim, kad Etutgai kungs varēs piedalīties, un tikai tad mēs izlemsim, ko šo lūgumu rakstu darīt. Tagad šis jautājums paliek atvērts šobrīd, un lūgumu raksts tiek uzskatīts par nepieņemamu redzēsim, šo jautājumu skatīsim nākamajā koordinātoru sanāksmē. Nu, tie arī visi tie lēmumi, kas tika pieņemti koordinātoru sanāksmē. Un, ja neviens nevēlas izteikt komentāru, tad mēs varam pāriet pie mūsu darba kārtības nākamā punkta. Thank you. And the name of the petition is the citizens present. Yeah. Abbiamo al uh, punto 15 all'ordine del giorno la petizione. Tātad 15. darba kārtības punkts. Tas ir lūguma raksts 771, ko iesniedz Mauricio Lancelotti par plānoto atkritumu poligonu Pjandelolmo. Sono uh, presenti alcuni rappresentanti delle comunità locali. Mūsu vidū ir um, arī vietējās pašvaldības pārstāvi, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Un mēs esam vienojušies ka laika, runāšanas laiks būs ierobežots, un vispirms es došu vārdu uh, Mauricio Lančeloti, kurš ir šī lūguma raksta autors. Paldies, priekšsādātāji, paldies par uzaicinājumu. Uzstāšos es un doktors Rosī mums atvēlētajā laikā. Liels paldies, ka devāt mums iespēju iesniegt šo lūgumu rakstu. 400 tūkstoši cilvēki jau vairākus gadus ir lūguši garantijas par labu vidas kvalitāti Lācijā kopš eh, mēs iesniedzām šo lūgumrakstu, nekas nav mainījies. Joprojām tiek izgāsti atkritumi ar vēstuli no 2012. gada. Tika skaidri norādīts, ka mūsu lūgumraksts tiešām ir kaut ko mainījis. Komisāra atbilde bija tāda, ka šobrīd nav iespējams šos atkritumus noklabāt kaut kur citur. Itālijā atkritumi ir ļoti liela problēma, un lielākoties atkritumi tiek vienkārši apglabāti, un tas viss atrodas um, ekomafijas rokās. Itālijas varas iestādes ir pierādījušas, ka tās nespēja apsaimniekot šos atkritumus un nespēja īstenot attiecīgo direktīvu, kas uh, prasa ievērot zināmu hierarhiju atkritumu apsaimniekošanas eh, metožu izmantojumu ziņā. Šobrīd Lācijā ir eh, vidas katastrofa un uh, ir iecelts īpašs komisārs šī jautājuma risināšanā, taču viņš aicināja atvērt citas atkritumu izgāstuves, un tas ir uh, pārkā, tas ir kārtējais pārkāpums. Tagad mums ir septiņas eh, atkritumu izgāstos Lācijo reģionā pētījums, eh, tā kā ir ticis veikts, bet nekā tehniska pētījuma nenotika un ne, nav izdarīts arī nekādas atsaucas uz vislabākajām pieejamām atkrituma apsaimniekošanas tehnoloģijām. Savukārt lēmums atvērt jaunas atkritumi izgāstuvis ir uh, saniknojis vietējos iedzīvotājus, un, protams, ka šos lēmumus pieņemot vietēji iedzīvotāji netika iesaistīti. Īpašais komisārs, kas darbojas uh, ekomafijas uzdevumā Itālijas parlamentā, ir, mm, ir pieņēmis šādu tīru politisku lēmumu. Izgāstuvs nav pareizais veids, kā uh, kā atbrīvoties no šiem atkritumiem. Eiropas Savienībā tiek norādīts, ka ir jāsamazina to atkritumu apjoms, kas tiek izgāsts izgāstuvēs. Tad ir izvēlēts divas vietas Rijāno tādēļ, ka tās atrodas tālu. Pēdējo gadu laikā vietēji iedzīvotāji ir vairāk kārt tikušies, lai aizsargātu savu vidi, un viņi ir nobežījušies par savu veselību. Viņi ir izveidojuši vairākas komitejas, un katrs no viņiem ir uh, iesaistījies cīņā par vidas, par vidi alarmā. Tāpat viņi ir iztenojuši tehniskus pētījumus, lai pierādītu to, ka ka šīs jaunās izgāstos ir ierīkots balstoties uz, nepat, uz, uz viltotiem dokumentiem un ka komisija nav iesaistīta šajā te darbā, tad, kad ir notikusi arī dokumentu viltošana. Delaumo ir ļoti īpašs uh, reģions, tur ir Tibras ieleja un uh, arī UNESCO ir noteicis to, kā aizsargājam vietu, un tāpēc mēs uh, paļaujamies uz jums, lai cīnītos par savu nākotni, savu bērnu nākotni. Šobrīd tiek pie mums īstenota tāda araganta politika, kas uh, sagrauj vidi, un šeit ir reāls problēmas. Un tagad uh, vēlas runāt doktors Rosso. Uh, Tā ir āla. Eh, Toskānā, tā veido daļu no ainavas, un daudz cilvēku ir ziedojuši savus dzīvības aizsargājot vidi. Būtu nepareizi aic... Būtu nepareizi likt šai vietai vēl vairāk maksātu mēs, jūs redzat, šeit ir Olmo plāns, nav veikti, Latvijā reģionā nav veikti nekādi pētījumi, un ne, šī zeme arī netiek uzraudzīta. Izgāstuva atrodas ļoti tuvu ēkām, 700 metru attālumā no pilsētas centra. Riano ir vēsturisks centrs, un arī šis vēsturiskais centrs atrodas tuvu izgāstu, vai pētījumi liecina, ka Riano iedzīvotājiem nāksies smagi ciest un ēks, piemēram, skolas. atrodas ārkārtīgi tuvu un būtībā daudz tuvāk eh, atkritumu izgāstuvēm nekā, nekā to pieļauj nacionālā likumdošana un nekā būtu pieļaujams balstoties uz jaunākajām tehnoloģijām. Ir eh, pieejama dažāda veida informācija, bet šī informācija ir novecojusi. Tehniskie pētījumi, kurus um, iedzīvotāji ir veikuši, apliecina, ka uh, ir ārkārtīgi daudz eh, dažādu problēmu, un to apliecina arī pētījumi, kurus eh, ir veikuši hidroloģijas dienesti un eh, akadēmiķi. Ūdens, ir apdraudēta ūdens drošība, Almo ielajā līdz ar to ir liels piesārņojums un nav ņemta vērā arī ne nacionālā mantojuma, ne kultūras mantojuma aizsardzība. Šeit ir arī sēna romiešu nekro, akropoli, un arī tā nav tikus aizsargāta. un tiek iesniegt dokumenti, kas ir, kas ir viltot, un mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments iejauktos un lai Tibras ielai un Visriāno, Visriāno zona tiktu aizsargāta, un lai arī Lācijā reģions un Itālijas varas iestādes tiktu nosodīts par to veidu, kā tās ir izturējušās Pjandi Lolmo apsaimniekojot atkritumus. Tas kaitējums, kas ir nu, nodarīts vietējiem iedzīvotājiem, ir uh, briesmīgs un uh, viņiem pašiem bija jāveic dažādi pētījumi, vienkārši lai aizsargātu savu veselību. Šis jautājums uh, ir arī jāizskata Eiropas parlamenta NV komitejā, un mēs uh, vēlamies, lai Itālijas vārs iestādes um, attiecīgi tik nosodīts par šādu rīcību. Paldies. Eh, Paldies. Es gribētu atgādināt, ka īpašajam komisāram, doktoram Afredo Sartīnī, tika nosūtīts um, uzaicinājums piedalīties šajā uh, sanāksmē, un viņš sacīja, ka viņš nevarēs, diemžēl, ierasties, bet viņš mums ir atsūtījis informāciju, kurā ir izklāstīta īpašās komisijas loma, un tur ir sacīts, ka Plandelomo, Pjandelomo ierīkotā pagaida izgāstuve varētu būt novecojusi, bet ja pētījumā ir izteikti citi ierosinājumi, tad tos varētu apsvērt, un viņš arī uh, teica, ka viņš varētu piedalīties citās sanāksmēs, piemēram, oktobrī gaidāmajā tikšanās reizē, par kuru es pieminēju. Un tagad es došu vārdu Bartučī kungam, kurš pārstāv pilsoņu komiteju, kas dzīvo netālu no šīs izgāstuves. Paldies, priekšsēdētāji, godātie komitejas deputāti, paldies, ka devāt iespēju man šodien piedalīties šajā sanāksmē. Mēs te pārstāvam Riano apsaimniekošanas, atkrituma apsaimniekošanas tehnisko grupu. Mēs esam šeit, lai vienkārši pateiktu nē pret uh, Riano izgāstuvu un arī, lai atgādinātu par to, kā, kāda notikuma tur uh, norisinās tajās dažās minūtēs, kas ir manā rīcībā. Es gribētu uh, izteikt to prasību, kas man ir šai komitejai, un sniegt jums tehnisko informāciju, kas pamato mūsu prasības. Attiecībā uz eh, Pjandelomo ir eh, veikta analīze un eh, sākotnējie pētījumi. Tie vienkārši ir izkopēti no privāto kompāniju projektiem 2009. gadā. Uh, tehniskie darbinieki reģionālajā administrācijā un Rjano pašvaldībā noraidīja šos eh, projektus, tādēļ, ka tur bija daudz pārkāpumu gan eh, attiecībā uz pašvaldības, gan reģionālās plānošanas noteikumiem. Tas sasaucas reģionālo plānu 2007. gadam un viss šis rajons uh, visā šajā rajonā ir aizliegts izve izveidot papildus eh, atkritumu izgāstuves. To bija norādījuši prokurori un eh, Romas revīzijas tiesa, kā arī cits nacionālās iestādes. Revīzijas tiesa arī norādīja uz eh, vidas stāvokli Atkritumu apsaimniekošana ir dalība valstu ziņā, bet tomēr ir jāīsteno Eiropas Savienības likumdošana, piemēram, 1192 no 2002. gada. Tad šajā te direktīvā tiek runāts par to, ka pieņemot plānošanas lēmums ir jāņem vērā plānotās izgāstuves attālums līdz dzīvojamām ēkām, tāpat arī kultūras mantojums, un citi aspekti. Tāpat ir arī Eiropas Savienības direktīva par stratēģisko vides ietekmes novērtējumu. Un tāpat ir arī citas direktīvas, kas šajā gadījumā ir pārkāptas, un tas viss nāk par ļaunu pašvaldības ekonomikai sākotnējie analīzes dokumenti, līdz ar to nevar tikt uzskatām par derīgiem attiecībā uz šīm divām izgāstumēm. Šīs izgāstus ir pilnībā nelikumīgas. Mēs vēlamies, lai šī komiteja uzņemtos iniciatīva, lai noskaidrotu vai, vai pierādītu, ka e, šī sākotnēja analīze ir pretrunā ar e, likumdošanu. Uh, un lai zemes īp, īpašnieku saukt pie atbildības. Gafetos Tīle ir pašreizējais komisārs, un jums ir viņam jāpaziņo, ka attiecīgais dekrēts, ar kuru kvadrato tiek definēta, tas viss izriet no šī iepriekšējā pētījuma, pie 2012. gada 5. jūnijā tika pieņemts lēmums, ka šī vieta nav piemērota pagaidu atkritumu izgāstuvs ierīkošanai ir jāņem vērā, un es ļoti ceru, ka šī komiteja varēs kaut ko darīt lietas labā. Tas nav vienīgais uh, fenomens. Mēs vienkārši vēlamies aizsargāt uh, tiesiskumu, aizsargāt vidi un arī sabiedrības veselību. Abās šajās izgāstuvēs Tibras basēnā vērs iestādes izmeklēšanas komiteja, Romas eh, pašvaldība, Romas provinces eh, un Lācijā reģionu iestādes, tāpat arī ir Joāno pašvaldība un eh, cits tuvējās pašvaldības, kas eh, atrodas Tebras ieli, Tebras ielijā, ir eh, devuši savu atbalstu. Paldies, un tagad Marinelo Ričērī. Ir Jāno Mērs, lūdzu. Viņa tātad izdarīs kopsavilkumu. Um, liels paldies priekšsēdētājs kundze, liels paldies, ka devāt mums iespēju tikties ar eh, komitejas locekļiem. Jūs tagad esat eh, saņēmuši visu tehnisko informāciju, kas attiecas uz šo mahināciju projektu. Es varu šeit sniegt eh, liecības mūsu cilvēku vārdā, tāpat arī es pārstāvu Rijano reģionu. Es varu teikt, ka šeit eh, ir runa par reģionu, kas saistās ar mazām pilsētiņām un uh, ciematiem, kas ir izvietojušās pie uh, Tībras uh, upes. Tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam elpot uh, svaigu gaisu. Tā ir uh, tāda kā lauku uh, kopiena, kas atrodas ap Romu. Jūs noteikti saprotat, par ko šeit ir runa. Es vēlētos vienkārši pastāstīt, ka Mēs eh, tagad saskaramies ar iespēju, ka pavisam netālu no mūsu dzīves vietām tiks būvēta atkritumu izkāstuve, kaut gan neviens ar mums nav konsultējies, neviens mums nav eh, pavēstījis par šādiem lēmumiem un kādā veidā tie ir pieņemti. Īstenībā šī informācija tika publicēta presē, kur tika vienkārši paziņots, ka ir izvēlētas divas vietas, kur varētu būvēt šādas izgāstuves. Tas pats attiecas arī uz Del Olmo plānu. Pagājušā gada laikā vietēji iedzīvotāji ir organizējuši dažādas tikšanās un sanāksmes ar vēlmi protestēt pret šo lēmumu. Nesam pārliecināti, kāpēc šis lēmums tika pieņemts. Mēs varam tikai un vienīgi minēt, kas aiz tā visas lēpjas. Taču, neskatoties nu, to visu, kaitējums mūsu sabiedrībā jau ir nodarīts. Rijano nav e, tāda milzīga saimnieciska, saimnieciska aktivitāšu vieta. Šeit e, nav daudz darba vietu. Celtniecība ir īstenībā vienīgā nozare, kas piedāvā e, nodarbinātību. Uh, Mums ir eh, jāatcerās, ko tas eh, nozīmēs eh, cilvēkiem no aģentūrām un arī mm, no dažādām saistītām nozarēm. Ir jāatcerās, ka arī Jāno ir izvēlēta par atkritumu izkāstuves vietu, pie kā gan lai mēs vēršamies. Pat parlamentārās izmeklēšanas komisija pirms dažām dienām sanāca, lai izpētītu secinājumus par eh, darbu, kas ir veikts pēdējo divu gadu laikā. Viņi ir apmeklējuši šīs iespējamās vietas. Nav jau tā, ka mēs eh, vēršamies pret eh, atkritumu izgāstuvi, taču šī nav īstā vieta. Ir jāatcerās, ka tas atrodas pavisam tuvu pilsētāji, tas ir tuvu uh, dažādai kritiskai infrastruktūrai, līdz ar to tas varētu apdraudīt, apdraudēt arī vēstures mantojumu. Mēs ceram, ka tad, kad eh, šī komiteja ieradīsies eh, Romā, tad eh, tā varēs arī tikties ar mūsu pārstāvjiem un varēs arī apskatīt šo vietu ar savām acīm. Tad jūs noteikti arī uzreiz sapratīsiet labāk, par ko šeit ir runa, un, un jūs varēsiet izdarīt paši secinājumus, ka īsnībā To var salīdzināt ar šausmu filmu. Neskatoties uz to, mēs eh, esam vairāk nekā gadu ar to saskārušies. Paldies, eh, mēram! Lūguma rakstā ir eh, izteikti protesti un sūdzības, to mēs šeit ļoti skaidri saprotam. Došu vārdu tagad Giuseppe Manganāro. Paldies, priekšādātāji! Attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu Lācijo komisija seko līdzi šai situācijai un dara to jau pāris gadus. Ir uzsāktas jau vairākas pārkāpuma procedūras par šo jautājumu. Te ir runa par Malagrotas atkritumu izgāstuvi. 2012. gada 1. jūnijā tika nosūtīts atzinums ar pamatojumu, uh, Itālijas varas iestādēm, lai mm, tās eh, apsvērtu Malagrotas atkritumu izkāstuves celtniecību. Tāpat arī ir uh, uzsāktas divas uh, izmeklēšanas par uh, atkritumu apsaimniekošanas politiku Lācijā. Pēc tam, kad vēl Itālijas varas iestādes uh, bija pauduši savu nolūku slēgt eh, Melagrotas atkrituma iestā atgi, izgāstuvi. Komisija tikās ar attiecīgajām varas iestādēm un apsvēra iespējas, eh, kādā veidā varētu apsaimniekot atkritumus šajā reģionā. Bija jāatrod iespēja, ko darīt ar atkritumiem pēc tam, kad eh, Malagrotas atkrituma izgāstuve būs slēgta ir jāatcerās, piemēram, ka varētu šos atkritumus otrreizēji pārstrādāt, tāpat var apsvērt arī dažādas kompostēšanas iespējas, un mēs arī minējām visas šādas papildu alternatīvas. Mēs arī lūdzām Itālijas varas iestādes skaidrot, kā tiek piemērotas, kā tiek piemērota Eiropas Savienības likumdošana attiecībā uz vides ietekmes izvērtējumiem. Šķiet, ka Lācijā varas iestādes bija apgājušas ar līkumu vairākus noteikumus, ir ja īpaši runa par uh, ietekmes uz vīdī izvērtējumiem. Komisija atgādināja, ka uh, šāda veida rīcība nav savietojama ar kopientiesību aktiem. Neskatoties uz to, Itālijas varas iestādes bija um, devušas pilnvarojumu projektam, kaut gan nebija uh, ievērotas dažādas procesuālās prasības attiecībā uz ietekmes uz vidi, izvērtējumi un tā tālāk. Mm, te bija runa arī par to, ka nav veiktas konsultācijas ar vietējiem iedzīvotājiem un nav izpildīti arī citi Eiropas Savienības noteikumi. Lielas paldies! Tad tagad eh, sāksim debates. Vispirms došu vārdu Anģelīlī kundzei. Paldies, priekšādātāji! Vēlētos Silti sveikt pie mums eh, lūguma rakstiesniedzējus un arī vietējo pašvaldību pārstāvjus. Mēs zinām, ka jūs eh, pārstāvat eh, gan pašvaldību, gan arī šai pilsētai apkārt izvietojušos ciematus un pilsētas. Tad jūs pārstāvat 400 tūkstošus iedzīvotāju, kas ir ļoti liels cilvēku skaits. Vēlētos arī pateikties komitejas priekšādātājiem Aconī kundzei par to, ka viņa ir tik ātri norganizējusi uzklausīšanu procedūru. Es domāju, ka svarīgākie punkti jau ir detalizēti apskatīti, taču es gribētu pieminēt eh, pašu sākumu punktu. Visas to atsaucas, proti tie ir runa par dokumentu sarakstu, tie ir oficiāli dokumenti, Nu, protams, eh, ir arī virkne dažādu, ja tā varētu teikt, subjektīvu dokumentu, kas eh, nāk no vietēja iedzīvotāja sūdzībā un tā tālāk. Taču nedrīkstam aizmirst, ka ir arī objektīvi faktori, ir eh, tādi skaidri redzami, izmērāmi mm, dati. Jūs minējāt daudzas iestādes, daudzas institūcijas, kas ir bijušas iesaistītas šī jautājuma risināšanā, kas ir sniegušas negatīvas atzinumus un kas ir paudušas eh, vairāk kā, eh, kā tikai bažas. Šīs institūcijas ir skaidri norādījušas, ka eh, šīs vietas nav piemērotas un ir devušas arī dažādus iemeslus. Tie ir runa par mm, ūdens gultni, par Tībras upes basēnu un tā tālāk. Ir jāatcerās, ka šeit ir daudz dažādu grūtību, ar ko nāksies saskarties attiecībā uz hidroģeoloģisko sistēmu. Tāpat arī šīs upes basēna varas iestādes, vīdes aizsardzības iestādes, arī uh, provinces padome ir mm, sekojušas līdz notikuma attīstībai. Atcerēsimies arī, ka mērs ir nācis klajā ar oficiālu paziņojumu. Uh, Tāpat arī um, parlamenta deputātu palāta ir spriedusi par šiem jautājumiem. Ir pētīts viss atkrituma apretes cikls, līdz ar to ir pavisam skaidrs, ka uh, šī dokumentācija ir objektīva un te nav runa par uh, šajā situācijā iesaistīto personīgi paustajiem viedokļiem. komisāra vietnieks Satīlīkungs minēja, ka šis pilnvarojums ir dots attiecībā uz Piendēlu Olmo, bet eh, to varētu arī atcelt. Tāpat arī dažādu komiteju pārstāvji ir tikušies, uh, un ir aicinājuši sniegt eh, skaidrojumu par šo situāciju. Ja jau šī vieta nav piemērota vairāku iemeslu dēļ, ja tā nav piemērota, nu, tad eh, tā vienkārši būtu jāsvītro no potenciālo vietu saraksta. Tā vienkārši būtu svītrojama, jo tā nav piemērota, un punkts. Noslēgumā gribētu vienkārši piebilst, atkārtojot to, ko teica komisijas pārstāvis. Itālijai ir jāievēro Eiropas Savienības noteikumi. It īpaši, ja runa par ietekmes uz vidi izvērtējumu un tā tālāk. Tāpat arī ir jāņem vērā pienākumi, kas ir uzliktīti dalībvalstīm un arī pašvaldībām, rīkot obligātas konsultāciju uh, stundas, kur uh, varētu uzklausīt vietējos iedzīvotājus, jo vietējiem iedzīvotājiem ir jāpiedalās lēmu pieņemšanā. Dāmas un kungi, pašlaik esam nonākuši līdz tādam posmam šajā uh, lietā, kur mēs skatām, piemēram, Rijāno, pētām arī vietējās, vietējo plānošanu. Ir jāuzsāk arī sanāksmes, kas ir plānotas uz oktobra mēnesi. Šis jautājums ir steidzams, to vajag izlemt pēc iespējas ātrāk. Ir jāatcerās, ka ir pilsoņi, ir uzņēmēji, kas pēta šī reģiona ekonomiku, un tas ietekmēs viņu turpmākos plānus. Paldies! Nākamais ir Antonācija kungs. Vēlētos jūs aicināt izteikties pēc iespējas īsāk, tā lai var izteikties arī mūsu viesi. Paldies, priekšādētāji! Un domāju, ka visa šī lieta ir skatīta profesionālā veidā, līdz ar to nevaram apšaubīt sniegto informāciju. Liels paldies komitejai, ka tā ir pātrinājusi šī jautājuma risināšanu. Šeit ir runa par sociālu ārkārtas situāciju, jo mums ir jārūpējas par šī reģiona iedzīvotājiem. Tāpēc liels paldies par jūsu ātro reakciju, un paldies arī, ka ir uzaicināti um, lūgumrakstu iesniedzēji un pašvaldību pārstāvji. Pavisam nesen mēs runājām arī par korkoli kas atrodas netālu no Adriāna vīlas, tātad tā ir uh, pasaules kultūras mantojuma vieta. Šī vieta arī tika ļoti kritizēta. Un tagad mēs redzam, ka tas viss atkārtojas attiecībā uz Pjandela Olmo vietu. Tad šeit nav runa tikai par uh, vēstures uh, paliekām, par vēstules, vēstures mantiekumu, mantojumu. Šeit ir runa arī par cilvēkiem, par iedzīvotājiem, par viņu mājokļiem. Piendela Olma un Quadrato ir jāņem ārā no šī saraksta. Es domāju, ka pēc šīs dienas sarunām mēs to ļoti labi saprotam. Bet vēlētos norādīt vēl kādu argumentu. mums eh, sāk likties, ka vairākas šīs vietas tik vienkārši izdomātas, izrautas no gaisa un ieliktas šajā sarakstā. Bez jebkāda pamatojuma. Tas attiecās gan uz Kurkoli, gan arī uz šo vietu. Es vēlētos vēlreiz atkārtot, ka šādā veidā nevar eh, iet uz priekšu ir eh, jāpiemēro tehniskie kritēriji, nevar strādāt bez tiem. Atbildīgajām varas iestādēm vajadzētu sniegt šādu pamatojumu, jo te taču ir runa par lielāko atkritumu izgāstuvi uh, Eiropā. Daudziem varbūt šķiet, ka šis jautājums nav būtisks, bet vēlos atgādināt, ka te ir runa par lielāko izgāstuvi Eiropā. Mums vajadzētu arī paskatīties uz uh, metodiku, kas ir izmantota šādu lēmumu gatavošanai. Mums ir jāpiemēra objektīvi kritēriji. Vēl uh, gribēju paust kādas bāžas. Komisārs Satīlī ir nosūtījis vēstuli papildi informācijai. Šī vēstule mani nemaz nenomierina, jo te ir runāts par to, ka uh, Eh, šo eh, lēmumu varētu atcelt balstoties uz turpmākiem pētījumiem. Šķiet, ka visi iedzīvotāji vēršas pret šo lēmumu. Te ir runa par 200 tūkstošiem iedzīvotāju, viņi visi ir iesaistīti, un viņu bāžas netiek kliedētas. Ir jāatcerās arī, ka noteikti nākamo vietu izvēlēsies pēc tādiem pašiem kritērijiem, proti tā vienkārši tiks eh, izdomāta. Es domāju, ka mums ir jāpaskatās arī uz plašāko perspektīvu. Arī Jāno ir skaista vieta. Te varam baudīt dabu, tā nav salīdzināma ne ar vienu citu vietu Itālijā. Nevar teikt, ka nav vajadzīgi zinātniski pētījumi vai ka nevajag piemērot noteikumus lēmumu pieņemšanā. Tas varētu novest pie ekoloģiskas un dabas katastrofas. Un jāatcerās, ka tie ir runa par milzīgu, modernu galvaspilsētu, par Romu. Šeit nav runa tikai par korkoli vai kvadrato, te ir runa par vispārējo situāciju. Oktobrī ir paredzēta vizīte. Mums ir jādomā, kas notiek. Mums ir jāsaprot, kādā veidā tas tiek darīts. Katrā ziņā šī vēstule mani nenomierināja. Paskatīsimies arī uz iepriekšējām vēstulēm. Tika minēts, ka Rijāno risinājums un Piandelolmo risinājums ir galīgais. Tāpat arī tika runāts par to, ka mums ar vēl jāskatās, kādi secinājumi tiks pieņemti nākotnē, vai tie būs negatīvi. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzētu ņemt vērā to, ka šie jautājumi ir uh, milzīgi. Paldies! Paldies uh, priekšsēdētājs kundzei un arī uh, komitejai par to, ka tik ātri ļāvāt izskatīt šo jautājumu. Kā jau Valkenis kundze norādīja, Vācijā un tās atkritumu apsaimniekošanas situācija mūsu darba kārtībā ir jau ilgu laiku. Un šķiet, ka visi Eiropā tam pievērš daudz uzmanības. Mm, skatījām Korkolas jautājumu pirms dažiem mēnešiem, un tagad saskaramies ar tieši tādu pašu situāciju. Vietēji iedzīvotāji mums vēsta, ka var dzirdēt kakofoniju no vietēju institūciju puses. Proti katra institūcija vēsta kaut ko pilnīgi citu. Laiku pa laikam šīs institūcijas saka nē. Dažkārt eh, tās cenšas atsaukt savus iepriekš paustos lēmumus. Līdz ar to visi ir patiešām uh, apjukuši. Nav nekādas cauradzamības, nav skaidrības par pieņemtajiem oficiālajiem lēmumiem. Jāsaka, ka komisāra Satīlija vēstule ir tad diezgan aizdomīga. Tajā ir ļoti daudz māņus un aplinku gājienu attiecībā uz Rijānu. šeit nav runa tikai par Eiropas parlamenta deputātiem, bet arī par uh, vietējām iestādēm un vietējiem iedzīvotājiem. Mums vajadzētu teikt, ka galu galā šī situācija ir jāatrisina. Vajadzētu nodrošināt uzklausīšanu Eiropas parlamenta komitejā un vajadzētu nodrošināt, lai nākotnē viss, kas eh, tiks pieņemts, tiek pieņemts balstoties uz pētījumiem un ievērojot noteikumus. Mēs nevaram paļauties šai institūciju kakofonijai un caurdzmības trūkumam. Pirms divām plenārsēdēm, pirms diviem mēnešiem mums bija balsojums eh, plenārsēdē Strasbūrā attiecībā uz Korkoli, ka līdz 2020. gadam Eiropā vairs nedrīkstētu būt atkritumu izgāstuvju. Ir jāatcerās, ka komisija ir uzsākusi dažādas iniciatīvas, ir uzsāktas pārkāpuma procedūras attiecībā uz Malagrotu. Un situācija ir tāda, ka šajā Lācijā reģionā mēs ejam pa ceļu, kas īsnībā jau ir novecojis, kas Eiropā vairs nekur neeksistē. Cilvēki it kā saka, ka notiek šantāža, ka ja šis plāns netiks īstenots, eh, Roma iegrims atkrituma jūrā, bet eh, mums ir jāpadomā par taktikas maiņu. Jūnijā mums bija tikšanās ar lielas pilsētas mēru un viņi ir ieplānojuši vispār atteikties no atkritumiem. Mums ir jāpaskatās apkārt, jo kaimiņos ir daudz eh, paraugu prakses paraugu. Ir vajadzīga pareiza atkrituma apsaimniekošanas politika. Iespējams, šāda izgāsta vispār nav nepieciešama. Vēl kāds elements, uz kuru ir izteiktas eh, netiešas atsauces par korkoli. Kur Te bija runa par īpašumtiesībām uz zemi. Kādai Šveices kompānijai piederot uh, šī zeme? Ministrs Akrīnī paudā negatīvu viedoklī pirms uh, diviem mēnešiem. Šī situācija ir diezgan neparasta. Tiek it kā teikts, ka mēs varam slēgt vienu izkrāsto, bet atklāsim, atvērsim kādu citu. Manuprāt, tā nav tā labākā praksa Eiropā. Paskatīsimies eh, vēlreiz uz Korkolas diskusijām. Mēs uzklausījām Itālijas parlamenta izmeklēšanas eh, komisiju un tās izmeklēšanas rezultātus. Ministri ļoti kritizēja Malgrotas situāciju. Priekšādātājs kundze, es ceru, ka šis ziņojums tiks iekļauts mūsu sanāksmes protokolos, un mūsu komitejas locekļi ar to iepazīsies. Šajā ziņojumā ir ļoti daudz lietu, kas labi saskanētu ar informācija, kas ir mūsu komitejas rīcībā. Tāpat arī ir jāatcerās, ka mūsu diskusijas ir jābalsta uz šādu informāciju, un tā mums ir būtiska. Es vēlētos pateikties iedzīvotājiem. Šeit es eh, nerunāju tukši. Mums patiešām eh, ir ļoti noderīga viņu sniegtā informācija. Mēs esam lielākoties atkarīgi no tā, ko cilvēki mums sniedz un cerams, ka nākotnē mēs varēsim to ņemt vērā. Un ir jānorāda šiem cilvēkiem, ka viņiem ir draugi, ja viņi domā par atkritumu apsaimniekošanu. Paldies, paldies, ka vērsāt mūsu uzmanību šo jautājumu. Jūs arī parādījāt milzīgu atbildības izjūtu sabiedrības priekšā un šeit komitejā mēs cenšamies tiešām ņemt jūsu lūgumus vērā un cerēsim, ka mums izdosies šo jautājumu atrisināt pēc iespējas ātrāk. Dokumentu, dokumentu daudzums jau palielinās, mēs saņemam informāciju un tāpat arī lūk uzklausījām dažādu veidu uzstāšanos. Domāju, ka uzskati ir diezgan um, līdzīgi. Nu, faktiski tiešām, domāju, šo lūgumrakstu mums vajadzētu atstāt atvērtu. Un uh, ņemt vērā to, ka, lūk, tieši tik daudz cilvēku ir iesnieguši šo lūgumu rakstu. Un mūsu misija, protams, ir aizsargāt iedzīvotāju tiesības. Arī šajā konkrētajā reģionā. Un koordinātoru lēmums tad beigu beigās būs um, sa sakārtot galēji, galīgu apmeklējumu um, plānu. Paldies tātad visiem par palīdzību un specializētā komiteja šajā gadījumā, protams, ir NV komiteja. Mēs viņiem nodosim šo informāciju un dokumentus. Un tikai vēl gribēju piemetināt. ka vidas komitejā un parlamentā ir milzīga interese par to, kā notiek šī atkrituma apsaimniekošana ne tikai Itālijā, ne arī daudz kur citur. Mēs tiešām mēģinām rast dažādus risinājumus, kas ļautu mums nu, nodrošināt to, ka dalībvalsts krietni vairāk respektē visus Eiropas Savienības tiesību aktus, kas šai jomā pieņemtu tā tālāk. Komisija tāpat arī teica, ka viņi ir uzsākus pārkāpumu procedūru. Nu, to mēs labi zinām. Mēs zinām, ka Malagrotas gadījumam ļoti ilgi jau tiek sekots Lācijā reģionā. Tāpat arī ir saņemts lūgums pēc precizējuma. To esam attiecībā uz procedūru un to esam nodevuši tālāk. Runājot par vidas ietekmes novērtējumu savukārt, uh, Arī te lūk šis precizējums nepieciešams vietēji iedzīvotāji pieprasījuši tādu, un mēs vēl gribētu turklāt pievienot vēl vienu lūgumu vietējiem varas iestādēm. Tā, lai varam nodrošināt tiešus kontaktus un saņemt apstiprinājumu par to, kādi pārkāpumi ir notikuši šajā reģionā. Nu, tā kā jūs to atspoguļojot savās uzstāšanās vārdos. Un nu, komiteja parlamenta vārdā pilnīgi noteikti centīsies darīt visu, kas tās spēkos. Un galu galā, nu ko tad mēs vairāk varam darīt? Mēs tikai varam mēģināt izdarīt pēc iespējas lielāku spiedienu uz šīm varas iestādēm, kam jāpieņem gala lēmums šādos delikātos jautājumos. Tā, lai viņi apzinās, ko viņi dara Jo mums šeit, Eiropas parlamenta komitejā, varbūt nav izpildvars, bet to, ko varam darīt, varam pārliecināties, ka komisija arī rīkojas un ka komisija pievērš būtisku uzmanību šiem jautājumiem. Tātad šo lūgumu rakstu atstājam atvērtu, un ja neviens neiebilst, tad turpināsim darbu tālāk ar nākamo darbu kārtībā paredzēto punktu. Paldies visiem, kas uzstājās šajā kontekstā. Paldies arī kolēģiem par izteiktajām piezīmēm. Un tagad Tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Runātājs no zāles, es gribēju tikai teikt lielu paldies komis, komitejai un tāpat arī lūgt komisijai atzīt tos zaudējumus un kaitējumus, kas jau nodarīts priekšādātāji. Turpina, paldies! Ļoti labi, to visu atzīmējam. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir numur 16. Tas ir 1345. lūgumraksts 2009. gadā. To iesnieguši divi polijas valdes piedarīgie. Viņus pār, pārsniedz Irēna, viņus pārstāv Irēna Rogovska, kas um, runās par atklātu tipu brūnogļu raktovi lejas Silēzijā, Polijā. Šeit ir ieradušies, lūk, arī pilsoņi, kas, pār, kas, pār, kas eh, pārstāv. Un tagad došu vārdu. Krešlauskas kundzei, kungam, priekšādātāji. Mans vārds ir Roberts Kruščels, un es esmu viens no mēriem, uh, vienā no pilsētiņām, ko skar šis lūgum, šī lūgumraksta tēma. Mēs šo jautājumu likām priekšā jau pagājušajā gadā šai komitejā. Respektīvi, te runājam par to, ka polijas varas iestādes ir ignorējušas referendumu rezultātus, kur tika pateikts nē, atklāti broņu, bronoguļu raktu izveidēji Leisilēzija. Mūsu, ko, mūsu vietējais pašvaldības pateica nē, tad, kad notika balsošana, 90% iedzīvotāji pateica nē. Ne Tas bija ļoti svarīgs balsojums eh, tīri vēsturiski, un citās pašvaldībās eh, šajā pašā provincē tika ir organizēta arī citi referendumi, kuri arī tika pilnībā ignorēti. Un tāpēc tieši tāpat kā pagājušajā gadā mēs atkal esam jūsu priekšā, lai pateiktu, ka mūsu argumenti netika uzklausīti. Uh, Un nenoliedzams ir fakts, ka šāda veida brūnogļu raktuvju izveida, turklāt viena no lielākajām raktuvēm tiks veidota, rada draudus pēcvedējām pašvaldībām. Jāsaka, situācija ir vēl vairāk pasliktinājusies valdības veiktā rīcība. Uh, un te es runāju par pagājušajā decembrī īstenoto zemes abūs plānu, e, laikam līdz 2030. gadam skaidri, tāpat arī jaunie dokumenti, ko pieņem, pieņēms Polijas parlaments, faktiski nozīmē, ka mūsu pašvaldības, e, nu, it kā tam vajadzētu būt aizsargātām pret šāda veida projektiem esam piedzējuši visas šīs demonstrācijas, tāpat laikā gan no NVO, gan no pilsoņu puses nav neko palīdzējuši. Tāpēc mēs vēlamies iesniegt grozījumus pašā likumā. Mūsuprāt, šāds raktos šeit nevar izveidot, jo šādu brūnogļu iegūšana nodīmā, nozīmē, ka provinces tiek vides ziņā pilnībā sapostītas. Šobrīd projekts jau tiek īstenots Un tas ir pret iedzīvotāju gribu, pret šī reģiona iedzīvotāju gribu, pret NVO uzskatiem, pret sabiedrības viedokli, pret sociālo, sociālo partneru domām. Un ir vienkārši polija ar milzīgs ogļu ieguves eh, lobijs. Un līdz ar to valdība pilnībā mūs ignorē. Piemēram, pagājušajā gadā pēc iepriekšējās sanāksmes lūgumrakstu komitejā deputāti pieņēma lēmumu nosūtīt oficiālu vēstuli Polijas premjeram ar ļoti konkrētiem jautājumiem, ko mēs, protams, nosūtījām ar viņiem. Šo vēstuli parakstīja Gēringers skundze, Bobinska Kolārskas skundze, Piotrs Boris un vēl daudzi citi polijas deputāti. Domāju, ka tas bija pārsteigums arī polijas deputātiem, ka viņi nesaņem nekādu atbildu šo vēstuli. Pirms vēlēšanām Polijā pagājušajā gadā tomēr notika kaut kas tāds, ko mēs uzskatījām par labu zīmu. Pārstāvi grupa no Polijas parlamenta tikās ar Vācijas pārstāvjiem, tikās ar vienu no polijas ministriem, un šīs tikšanās laikā e, likās, ka ir uzsācies kaut kāds dialogs. Un mēs tiešām cerējām, ka lūk, šāda veida jauns dialogs sāks vērsties plašumā. Tad notika vēlēšanas, bet diemžēl šis dialogs neturpinājās. Mēs tik un tā nolēmām sasaukt tādu nacionālu konferenci Polijā par šiem jautājumiem, lai protestētu pret ogļu raktuvi izveidi, un parakstījām īpašu vēstuli, ko adresējām Polijas premjeram, parlamentam ar lūgumu ņemt vērā iedzīvotāju viedokli un uzklausīt viņus, jo mēs esam pret brūno ogļu ieguvi šajā reģionā. Saņēmām e, nākamajā dienā atbildi, bet šī atbildi nebūtu nebija tāda, kā gaidījām. Polijas premjers Eh, Tuska kungs eh, toreiz bija šajā amatā, viņš bija iesaistīts enerģijas projektu plānošanā. Viņš teica tā, lūk, Polija ir eh, īpašs reģions Eiropā, un mums ir jāpārliecinās, ka izmantojam savus svarīgākos izrakteņus, kas ir brūnoglis mūsu gadījumā. Un, Un tas, ir, tas jau būtu, viņš teica, tas jau būtu tā, it kā pārējās valsts atteiktos no kodolenerģijas un tā tālāk bet es domāju, ka beidzot redzam, ka kaut kas var mainīties, un Eiropai vajadzētu saprast, ka, lai, lai arī, un, un viņš rakstīja, lūk, ka brūnoglēm nevaram pateikt nē. Nu, tas ir citāts no premjera vēstules. Priekšādētāji. Godātie deputāti. Kā jūs redzat, tad polijas valdība joprojām atsakās runāt ar mums. Viņi vispār mūs neuzklaus. Un mūsu polijas deputāti parakstīto vēstuli šeit no parlamenta neviens vēl nav atbildējis. Tāpēc nolēmām vēl vienreiz ierasties jūsu komitejā un vēlreiz likt jums priekšā lūk kādu lūgumu. Vai jūs nevarētu ierasties tomēr polijā uz apmeklējumu un varbūt jūs varētu iesniegt kaut kādas vadlīnijas, rekomendācijas? kas būtu adresēts tie, tieši polijas valdībai, tad varbūt šī valdība beidzot uzsākt vismaz dialogu ar pilsoņiem, jo šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs mums. Un es varbūt labprāt došu vārdu savam kolēģim, kas arī ir kādas citas pašvaldības mērs šajā konkrētajā reģionā. Labi, saka priekšsādātāji. Nu tātad tagad Gubinas mērs, lūdzu. Priekšsādātāji, dāmas un kungi ne tik vien pārstāvu Gubinas provinci, es esmu arī vicepriekšsēdis Polijas koalīcijai vidas jomā. Un gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka pēc, šīs, pēc šī lūgumbraksta iesniegšanas sekos vēl citu lūgumbrakstu sagatavošanu, jo līdzīga situācija ir arī Lubuskas provincē un vēl citās pašvaldībās. Arī tur 2009. gadā tika noturēta referenduma, bet referenduma rezultāti vērā ņemti netika attiecīgajās pa, provinces pārvaldības līmenī. Un šogad provinces plānošanas, eh, plānošanas eh, daļā tika pieņemts plāns, un tur paredzēts, lūk, brūnoguļu, atklāt tipa brūnoguļu raktuvi celšana šajos reģionos. Tur eh, šajos plānos ir arī tīri juridiski, juridisks kļūmes un trūkumi, jo te tiek paredzēts ne tik viena provinces līdzekļu izmantošana, bet, bet ir, nav turklāt iekļauts arī vidas ietekmes novērtējums, tiek netiek ņemt vērā pašvaldības atzinumi. Savukārt šīs provinces otrā pusē, Vācijas daļā, jau ir divas, eh, divas enerģijas iegūs eh, struktūras, kas izmanto šīs brūnogles. Un jāsaka, ka tur ir diezgan lieli CO2 izmeši, kā to, liep, par ko, ko par to, par to liecina dokumenti. Uh, Rezultātā šajā reģionā var būt ārkārtīgi liela koncentrācija. Ir trīs, elektro, trīs energostacijas, kas šeit darbojas ar oglēm, un rezultātā tas tīri vidē būs vienkārši katastrofāli. Šī vide tiks iznīcināta. Kas vispār notiks nākotnē? Šobrīd jau ir apdraudējumi. Un gribu turklāt vērst jūsu uzmanību uz to, ka mūsu reģionā ir seši, sešas teritorijas, ko aizsargā ar Natūra 2000, un tur ir 41 tūkstots hektāru, kas iekļauts kopējos aizsargājumos e, plānos. Un domāju, ka šī jaunā e, eh, raktuvi celtniecība negatīvi ietekmēt arī šīs teritorijas. Vietēji iedzīvotāji tiek pakļauti mūžīgam spiedienam no ekonomiskiem un politiskajiem spēlētājiem, un lai viņi mūs mēģina piespiest piekrist šo raktuvi veidošanai, vienkārši pie, pieņemt šo situāciju, nu, sakot, ka lūk, mums nepieciešams nogrošināt energoapgādes drošību. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šeit Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteja saprastu, cik nopietna šī situācija, cik traģiska tā ir. Jo būtu tikpat traģiski e, pieļaut šādu vienu gadījumu, jo tas tāpat būs, e, turpināsies vienkārši tālāk citos reģionos. Un es arī gribētu runāt, esmu Tomas Mušņevskis, pārstāvu sociālo komiteju, e, ka, kuras nosaukums ir apstādiniet raktuvju celšanu. Un pavisam īsi varu jums pastāstīt, ka mūsu protesti par to, ka referenduma rezultāti ir ignorēti sešās pašvaldībās Silēzijā ir saistīti pavisam tiešā mērā ar to, en, ar to virzību, kādu šobrīd ieņem energoražošanas nozara polijā. Jau vairākus gadus cīnāmies par savām tiesībām, un šeit runājam taču gal galā par, par, Eiropu, eh, par polijas energosektoru nākotni. Polija ir, vien, ir attīstīta Eiropas valsts, un tāpēc mēs taču varam izvēlēties arī citas energosektora attīstības eh, jomas. Pie, ne tikai vien šīs brūnoglas, kas rada ļoti daudz CO2 izmešu, kas rada kaitējums ne tikai vidē, bet kas kaitē arī iedzīvotājiem, jo beigās tūkstošiem iedzīvotāji nāksies pārvākties uz citiem reģioniem un nevar pieļaut šādu slinkumu no politiķu puses, kur viņi nemeklē citas alternatīvas vidē draudzīgākas iespējas un tā rezultātā cietīs tūkstošiem iedzīvotāju. Mēs esam cenšies par to runāt atklātā veidā visādos fórumos, gan arī, gan arī šeit, Eiropas parlamentā, un esam aktīvi darbojušies arī Polijā. Pagājuši gadu pat, kopš eh, bijām šeit jūnijā, noturējām divas nacionālas konferences kur teicām, ka lūk, jā, attīstībai, nē, brūnogļu raktuvēm. Mēs, protams, vēlamies, lai mūsu reģioni attīstītos tālāk, bet ko nevēlamies gan, nevēlamies, lai brūnogļu iegūšana notiktu izmantojot visvecākās un visvidē nedraudzīgākās tehnoloģijas, tādas, kādas ir šīs atklātā tipa raktuves. Tas ir nu, pilnīgi neiespējami. Mēs esam ieteik, izteik, izteikuši aicinājumus varas iestādēm tā tālāk. Sastapušies esam tikai ar augstprātību un pilnīgu, pilnīgu vienaldzību. Mūs neņem vērā. Mēs vēlētos jums lūgt ļoti sīki izskatīt šo problēmu. Un pats labākais, protams, būtu, ja jūs pieņemtu mūsu uzaicinājumu un ierastos Polijā, lai apskatītu šo, šo teritoriju un reģionu paši savām acīm. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Jā, par šo lūgumu rakstu esam sprieduši, un to darījām pagājušajā gadā, 15. jūnijā. Tīri no vidas aizsardzības skatu punktu raudāju, raugoties, pastāv divas problēmas. Viens ir process, kas tīri stratēģi, process, kādā tika veikts vidas ietekmes novērtējums, um, lai, kas iekļaus energopolitikā līdz 2060. gadā Polijā, un, kā jau teicu, pagājušajā gadā šāda veida eh, direktīvā paredzēto noteikti ievērošanu, novērtējumu veikšanu nevarējām konstatēt. Nebija skaidrs, kā notikusi konsultēšanās internetā, un eh, komentārus varēja nodot mēri. 90% negatīvais rezultāts referendumā, man, mūsuprāt, arī bija konsultācija elements. Bet galvenais mums šķiet tas, ka iespējams ir pārkāpta arī, ha, arī dzīvotņu direktīva, un respektīvi pat varētu Natūra 2000 teritoriju iznīcināšana notikt šo projektu rezultātā. Iepriekšējā sanāksmē teicu, ka esam saņēmuši indikācijas norādes no polijas varas iestādēm, ka par šo konkrēto e, raktu projektu saņemts e, Eh, apliecinājums, ka netiks ra raktas raktos līdz 2030. gadam. Un pēc jūsu lūguma mēs lūdzām apstiprinājumu no polijas varas iestādēm par šo eh, investīciju iesaldēšanu. Un saskaņā ar jūsu teikto, eh, pēc jūsu prasību, mēs šādu apstiprinājumu arī saņēmām. Vēstule tika nosūtīta pagājušā gada 31. augustā To parakstīs vides ministrs, sakot, ka, lūk, nekādas raktuvi darbības netiks uzsākt šajā konkrētajā reģionā līdz 2030. gadam. No mūsu, no, no vidas aizsardzības punkta raugoties, tātad šāda veida raktuvi darbība nenotiks, un tas, protams, ir pozitīvs solis. Jūs varbūt atcerēsieties, ka Eiropas kopiena teisa, tiesa kādā ar Itāliju saistītā gadījumā teica, ka, lūk, ir iespējams iesaldīt jebkāda veida. Uh, uh saistības. Un faktiski no vidas aizsardzības viedokļa esam visu panākuši, ja tiek šīs investīcijas iesaldētas. Nu, protams, ka tad frustrācija un vilšanās paliek, jo, nu, no vienas puses, protams, ir šīs investīcijas, un tagad, lūk, tiek iesaldēta attīstība šai teritorijā, un tas nozīmē, ka viss pārējās ekonomikas darbības arī ir jāaptur. Bet no vidas aizsardzības no viedokļa, protams, ir jāsargā Natūra 2000 teritorijas un saskaņā ar vēstuli, ko mēs saņēmam no polijas varas iestādēm, un var arī jums to, protams, parādīt, izplatīt to jums kopijās. No vīdes aizsardzības viedokļa tā tad situācija ir uh, sakārtota, nokārtota kas attiec uz mēru teikto un referendumu rezultātiem, nu nav tas kaut kas, tas nav kaut kas tāds, ko varam ar vidas aizsardzības eh, likumiem eh, nokārtot šeit, bet varbūt tiešām komitejas pārstāv varētu ierasties reģionā un nodot tātad vēsti par to, cik godīgi tomēr uzklausīt pilsoņus un ka jābūt ir taisnīgai pieejai. Un tad varbūt, ja mēs konstatējam vēl kaut ko visam konkrētu kā pārkāpumu, varam uzsākt eh, pārkāpumu procedūru. Paldies, saka priekšādātāji komisijas pārstāvim. Tagad Gēringers kundze uzstāsies. E, Dziņkoja, paņi priekšsēdētājā. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos atsaukties uz Eiropas komisijas teikto. Es nepiekrītu tam, ko viņi teica, atklāt sakot. Jūs sakāt, lūk, ja skatāmies uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, tad viss šobrīd atbilst tiesību aktiem. Jo, ja mēs runājam šeit par investīcijiem, tad tādā gadījumā Eiropas Savienība taču vienmēr ir centusies uzsvērt, ka ir nepieciešamas publiskas konsultācijas pirms šādiem projektiem un investīciju uzsākšanas. Un kāda tad labākas publiskas konsultācijas iespējams kā referendums? Tas ir pats labākais veids. Referendumā iedzīvotājiem ir iespēja pateikt, ko viņi domā, un viņi ir pateikuši spēcīgu nē šāda tipa projektam. Uh, Jo tas tiešām bija paredzēts kā viens no lielākiem projektiem atklāt tipu brūnokļu aktuvu celtniecībā Eiropā. Un kā jūs zināt, tad ļoti daudz struktūra fondi investēti tieši šajā teritorijā, šajā reģionā. Un tāpēc mūsu mērķim būtu nu, garantēt kaut kādu stabilitāti arī investīcijām. Kā, par kādu stabilitāti varam runāt, ja pēkšņi e, iedzīvotāji sāks pārvākties prom no šī reģiona, un kurš tad beig beigās gribēs šeit investēt kaut kādus līdzekļus? Uh, ja tā ir teritorija, kas laika gaitā varētu kļūt vienkārši vecmotīgi novecojis un lūk ar um, šādiem uh, te pasākumiem. Un tāpēc es domāju, ka referenduma rezultātu ignorēšana būtu jākritizē, būtu jānosoda. Un ja skatāmies uz mūsu tiesību aktiem, tad ļoti daudzās valstīs ir uh, referendumi, tie tiek nover, noturēti, reizēm to rezultāts ignorē un tā tālāk, bet tiesību aktu pārkāpumi šajā gadījumā rodas tad, ja ja ir bijis tiesības iedzīvotājiem pateikt savu viedokli, bet tas tiek pilnībā ignorēts. Un es domāju, tas ir arī jāpaskaidro. Es turklāt gribētu lūgt mūsu lūgumrakstu sagatavotājus. Uh, eh, izdarīt lūko. Varbūt jūs varētu sniegt mums kaut kādu veidu papildus komentārus un pateikt, vai pēc jūsu rīcībā esošām ziņām ir bijuši citi referendumi Polijā, kur rezultāti ir līdzīgā kārtā tikuši ignorēti. Nu, līdzīgi kā šis, vai tā ir tāda regulāra praksa, kas tiek piekopta. Kāds ir jūsu viedoklis šajā ziņā? Un ko jūs domājat par šī reģiona tālāko attīstību? Kas notiks ar citām investīcijām? Piemēram, investīcijām, kas finansēts ar Eiropas līdzekļiem? kāda ietekme būs šiem lēmumiem, piemēram, uz nekustamo īpašumu cenām. Un vai ko domā cilvēki, vai viņi beigu beigās nedosies, ne, nemigrēs prom no šī reģiona? Gribētu atbildēt uz šiem jautājumiem, jo šis eh, raktovi projekts netika īstenots, bet jāsaka, ir investīcija iesaldēšana, nav nekas pozitīvs, un tam kopumā būs ļoti liela ietekme uz reģionu kā tādu un tā nākotnes izredzēm. Un noslēgumā, ja mūsu lūgumrakstu iesniedzēji varbūt varētu pāris vārdos atbildēt uz manas uzdotajiem jautājumiem, es būtu ļoti pateicīga. Paldies, saka priekšsēdētāja Kolārskas Bobinskas kundze. E, Džinkuja vārds paņem. Paldies, priekšsēdētāji. Ir tā, ka mēs esam ieplānojuši vizīti, tātad lūgumrakstu komitejas vizīti uz Polijā, š, uz Poliju šajā reģionā, un varbūt, ka mēs varētu arī šajā laikā kaut ko darīt lietas labā, jo Natūra 2000 vietas ir viena lieta, bet otrkārt ir jādomā par reģionu attīstības jautājumiem un par provinces plānošanu un pašvaldībām. Tā kā pagaidīsim līdz, tā, līdz šai te plānotajai vizītei, un tad jau daudz kas būs noskaidrojies. Uh, Jūs sacījāt, ka tā ir netīra enerģija, ka būs uh, piesārņojums, ka būs emisijas. Varbūt jūs varētu pateikt, vai jūs savā rajonā kaut kādā veidā tā vai citādi arī attīstat uh, cita veida enerģijas ieguvs, ieguvi. Paldies! Paldies! Merkīs skundz lūdzu. Paldies priekšsādātāju! Man ir jautājums un uh, arī apgalvojums priekšsēdētāju. Pirmkārt par šo lūgumrakstu. Mēs nemitīgi izjūtam spiedienu tādēļ, ka um, ir resursu nepietiekamība. Un es domāju, ka Eiropā ņemot vērā to, ka šobrīd mēs tomēr virzāmies uz priekšu, mums vajadzētu papētīt uh, inovatīvas metodes un izvēlēties tās, kas ir efektīvas un eh, kas eh, nekaitē videi. Pašas par sevi atvērta tipa raktuves bieži vien tiek uzskatīts par ekoloģisku un vidas katastrofu. Mans jautājums ir šāds. Ko jūs gatavoties darīt, lai ierobežotu vidē nodarīto postījumu? Un varbūt risinājums būtu ierīkot nevis atvērta tipa raktuves, bet gan šīs te dziļās raktuves. Attiecībā uz reģionālo attīstību šķiet, ka tas ir uh, visu plānu uzmanības centrā, bet vai ir arī kādas citas alternatīvas uh, tātad pretstatā šīm te atvērtā tipa brūnogļu raktuvēm? Šeit zālē, publiskajā galerijā, ir arī pārstāv no Nīderlandes, jo viņi gribēja iepazīties kā Eiropas parlamenta pēdējā darba dienā pirms uh, vasaras brīvdienām darbojas demokrātija. Paldies Merkīs skundzei un uh, laipni sveicam jūsu viesu Saukens skundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ja jau viss runā savā valodā, es arī runāšu savā valodā, runāšu dāņu valodā. Uh, Es priecājos, ka šis jautājums te tiek izskatīts, jo rakt, atklātā tipa raktuvas, kā Merkīs kundze jau sacīja, nav pieejams. Nav pieņemamas. Es nezinu, kur vajadzētu šādu veidu raktos vēl ierīkot. Es domāju, ka tā ir augstprātīga attieksme attiecībā pret uh, vīdi, pret uh, ainavu un uh, neraugoties uz to, cik lieli ir vidē nodarītie kaitējumi, es domāju, ka šāda veida raktuvas būtu jālikvidē. Bet eh, atkal un atkal mēs dzirdam polijas izteikums, ka eh, viņi nevēlas pāriet uz modernām tehnoloģijām un uz, uz tādām ilgtspējīgām tehnoloģijām un palielināt energoefektivitāti. Viņi vienkārši vēlas turpināt strādāt tā, kā ir, lai saņem pēc iespējas vairāk subsīdiju vecmodīgām tehnoloģijām bet tādējādi Polija pavisam noteikti globālajā attīstībā būs pašās beigās. Es domāju, ka nākotnē ir arī jāņem vērā un jāizmaina sava domāšana. Šī kompetence nav Eiropas Savienības ziņā, tā ir Polijas kompetence. Ar Polijai pašai ir jāizlēmj, kad viņi pieslēsies moderno valstu pulkam un, ja, un kad uh, būs jānovērš šīs te vecās sēkas. Protams, mēs varam uh, noklausīties, mēs varam pieņemt savu nostāju, mēs dzirdējām, ka ir bijis referendums un lieli iedzīvotāju procesi, to, protesti, to mēs pieņemam zināšanai, bet es šaubos par to, vai, mē, vai ir veikta tāda pamatīga vidas pētījumi. Es to nedzirdu. Uh, ka kaut kas tāds būtu īstenots un ka iedzīvotāji arī būtu sapratuši un kad ir šāds te ietekmes novērtējums. Nu, varbūt, ka aizslēgtām durvīm kaut kas tāds ir ticis darīts, bet nu, tas nav bijis atklāts process. 2013. gads tad būs tas gads, kad tas viss um, tiks īstenots praksē, un tas nozīmē, ka polijas iedzīvotājiem vēl ir laiks pateikt, ka tagad polijai ir jāpievienojas modernajām valstīm un nevajadzētu vairāk bremzēt šo te situāciju. Un to šobrīd Polija dara, ja mēs runājam par energoefektivitātes eh, direktīvas attīstīšanu vai kaut ko citu jaunu. Polija gal galā ir tāda zeme, kas uh, kas vēlas bremzēt un izmantot savu nabadzību kā tādu iegānstu un nepiedalīties attīstības procesos. Es atvainojos, ka es to tā saku. Tas tiešām ir solis uz atpakaļ. Polija ir arī Dānijas kaimiņu valsts. Un es gribētu uh, At, es gribētu jums apsolīt, eh, jūs atbalstīt, un es zinu, ka Dānijas valdība un vidas ministri jūs noteikti atbalstīs, bet jums jau arī pašiem kaut kas ir jādara. Mēs nevaram paveikt visu jūsu vietām, protams, mēs varam diskutēt par to visu. Tad man varbūt jautājums komisijai, vai jūs tik tiešām esat apmierināts ar uh, vidas. Uh, Ilgtspējas pētījumi jau neizklausās tā, ka efektīvi būtu iesaistīti šajā procesā arī pilsoņi. Paldies! Paldies! Kolārskas Babīnskas kundze vēlas atbildēt, lūdzu. Paldies! Es šo gadījumu zinu, un es esmu daudzreiz runājusi ar Piotru Borisu, kurš ir no šī reģiona. Nu, nav tā, ka lēmums jau ir pieņemts, un tagad mēs pat protestējam pret pieņemto lēmumu. Mūs satrauc tas, ka ka mēs šobrīd atrodamies tādā ļoti neskaidrā situācijā. Mēs nesaprotam, kā tad šīs lietas patiesībā ir. Nu, nav tā, ka mēs protestētu pret pieņemto lēmumu. Ir zināms, bet īstenībā nu, notikt var jebkās. Cerams, ka vizītes laikā Polijā tiks dotas daudzas galīgās atbildes. Es nesaku, ka neskaidrība ir laba, neskaidrība pavisam, ir pavisam slikta. Uh, attiecībā uz reģionu nākotni, bet lēmums joprojām nav pieņemts. Geringers kundze. Lēmums ir pieņemts aizsargāt, eh, aizsargāt šos te krājumus, un eh, tāpēc eh, tas tiks izmantots tikai un vienīgi ogļu, akmeņokļu enerģijas attīstībai. Investīcijas pagaidām nav ieguldītas atvērtā tipa raktuves izveidē, bet man kolēģi uzdeva jautājumu par eh, tīra tehnoloģiju attīstību. Viņi vienkārši nesaņem atļaujas attīstīt, piemēram, vēja ģeneratoru fermas vai eh, biogāzes. Uh, iekārtas. Nē, tam visam ir jābūt saistītam ar, ar oglēm, un es domāju, ka tas ir liels spiediens, ko izdara lobbyis. To visu mēs redzēsim vizītes laikā, kas ir gaidām polijā oktobra beigās. Jo tad, kad redzēsiet, tad sapratīsiet. Vārdos nevar tā skaidri aprakstīt tur esošo situāciju. Es ceru, ka pēc šīs viedokļa apmaiņas mēs varēsim vēlreiz uzklausīt lūgumu rakstiesniedzējus, kas varēs sniegt savu viedokli par uzdotiem jautājumiem. Paldies, un tagad atbild, atbildē vienu minūtu, lūdzu. Paldies! Tik uzdot daudz jautājumu, es centīšos īsumās tiem atbildēt. Pirmais Jautājums ir par to, vai ir notikuši citi šāda veida referendumi Polijā. Šā gada februārī nelielā pilsētā Gonskā, kas atrodas eh, Polijas ziemeļos, notika referendums par eh, atomelektrostacijas vietu. Rezultāts Rezultāti mūsu varas iestādes eh, tajā pašā laikā, tajā pašā dienā apsveica, un premjerministrs sacīja, ka vietējo iedzīvotāju balss ir ļoti svarīga un tiks uzklausīt. Mēs neko tādu iepriekš nebijām dzirdējuši, nekad iepriekš nebija pateikts, ka kāds ievēros mūsu referendumu rezultāts. Neviens nebija sacījis, ka netiks izveidotas liels atklāta tipa brūnogļu raktuvs mūsu reģionā. Vienīgā lieta, ko mums pateica, bija tas, ka šie krājumi tiks aizsargāti no infrastruktūras viedokļa. Paldies! Bija jautājums attiecībā uz alternatīvām. Manā pašvaldībā, Gubinas pašvaldībā, mēs esam izstrādājuši uh, zemes attīstības plānu un eh, daudz kas tika nobloķēts, tādēļ, ka pastāv alternatīvas brūnoklēm. Taču aizvadītā gada laikā mums izcēlās eh, tāds kā karš ar varas iestādēm par šo jautājumu. Par laimi mēs esam atraduši investoru, kuram ir izdevies pārliecināt varas iestādes. Nē, diemžēl mēs atradām tādu investoru, kas pārliecināja varas iestādes, ka vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu, ir brūnoglis. Paldies! Manā pašvaldībā iepriekšējo trīs gadu laikā mēs neesam redzējuši, ka būtu izvirzījies kāds viedoklis attiecībā uz uh, projektiem par uh, vairāk nekā 30 uh, V ģeneratoru ierīkošanu. Tika parakstīti zināmi līgumi, piemēram, par zemes iepirkšanu, bet pēkšņi viņi saskārās ar problēmu Proti tur bija sikspārņu suga, kas dzīvo šajā reģionā, un līdz ar to nav iespējams attīstīt šo vējģeneratoru biznesu. Jo, un, ja jūs salīdzināt šo te abu lietu svaru, tad ir grūti saprast. Ja mēs raugamies uz, uz zaudējumiem, tad 2030. gadā nebūs iespējams ieguldīt investīcijas šajā reģionā. Pašvaldības, kurām jau ir zināmi plānu, viņi nevar vairs neko pārdot, tā kā mēs izjūtam zaudējums jau tagad. Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies. Es domāju, ka mēs varam slēgt šo darba kārtības punktu un uh, atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, jo jautājums joprojām nav atrisināts un nav arī tāda ļoti liela steidzamība šajā ziņā. Tā kā, ja vien kolēģi neiebilst, tad mēs atliksim šo jautājumu līdz brīdim, kad būsim viesojušies Polijā, jo, jo šīs vizītes laikā mēs varēsim iepazīties ar situāciju uz vietas, un tad tajā brīdī mēs arī varēsim izdarīt savus secinājumus tiekoties pēc tam. Labi, beigsim diskutēt par to jautājumu. Un liels paldies par pol polijas iestāžu pārstāvjiem, kas šeit pie mums bija ieradušies. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Marija Luisa Alvarez, Spānijas valsts piedrīgā, ir iesniegušo lūgumu rakstu, un viņa pie mums šo lūgumu rakstu ir iesniegusi uh, Vecinos Valdareblo asociācijas vārdā. Šis lūgumraksts ir par uh, negatīvo ietekmu uz vidi, ko izraisa atklātie degakmens karjeri, kas nelikumīgi darbojas ar nado ciematā. Lūgumraksta iesniedzēji nav šobrīd klāt, un tāpēc es uzreiz došu vārdu Ramasam Florido kungam no komisijas. Paldies, priekšsādātāji! Jā, šī lūguma raksta temats ir um, vairāks atklā, vairāk atklātie degakmens kārjeri ar Nado ciematā Oensijā, Leons reģionā. Lūguma rakstiesniedzēja sūdzas par negatīvo ietekmi uz vidi un iedzīvotājiem, ko izraisa šie kārjeri. Uh, Šie karjeri ir nelikumīgi. Iesniedzēji apgalvo, ka to darbība tiek paplašināta, un vietējās varas iestādes neko nav darījušas, lai šo situāciju novērstu. Lūguma raksta iesniedzēja arī norāda, ka viņi ar šo jautājumu ir vērsušies pie vietējā ombuta, kas darbojas Kastie Leonā. Ombuds ir izpētījis šo lūgumu rakstu Tas tiks skatīts arī Eiropas parlamentā, un tā kā mēs runājam par eh, tādu tēmatu, par kur ir izstrādāta arī kopienas likumdošana, tad te ir arī jautājumi, kas ir saistīti ar raktuvēm. Un, eh, attiec, vispirms no Eiropas vides likuma viedokļa runājot, vides uh, novērt, direktīva par vidas novērtējumu šeit būtu piemērojama. Es nezinu, vai tas viss ir koordinēts ar citām direktīvām. Šis ir projekts, kas eh, ir saistīts ar otro pielikumu, attiecas uz raktuvēm un um, atvērta tipa raktuvēm. Kā jūs zinat, otrajā pielikumā ietvert, ietvertie projekti nevienmēr tiek pakļauti un nevienmēr tiem ir jābūt pakļautiem šādiem tēm ietekmes novērtējumiem. Tas ir atkarīgs no vairākiem kritērijiem un grieztiem, ko nosaka nacionālā likumdošana direktīvas transponēšanas jomā. Tik tāpat tas ir atkarīgs arī no projekta apjoma un ietekmes. Komisijas dienesti arī pēta, kā tiek īstenota dabas aizsardzības direktīvas, piemēram, dzīvotņu direktīva, projekts varētu negatīvi ietekmēt uh, Natūra 2000 rajons, bet mēs domājam, ka varbūt šajā gadījumā tas tā gluži nav. Pēc lūguma raksta izpētes komisijas dienesti nolēma uzsākt izmeklēšanu, aprobežojoties ar Eiropas vides likumdošanas aptvērumu. Šī pētījuma, šī izmeklēšanas laikā mēs eh, tikāmies ar Spānijas varas iestādēm un komisijas dienesti aicināja Spānijas varas iestādes vairāk kārt informēt mūs par pasākumiem, kas ir īstenoti, lai panāktu kopienas likumdošanas izpildi, un arī aicināja viņus informēt mūs par situāciju attiecībā ar šo konkrēto gadījumu un uh, atklātā, atklātajiem degakmens karjeriem, kas, par ko ir runāts šajā lūgumrakstā. Komisija ir saņēmusi atbildi, uh, no Spānijas varas iestādēm. Pirmkārt no Kastīlija Ilionas eh, Reģīdas departamenta un arī no Rūpniecības uzņēmē darbības un eh, turisma departamenta Leonā. Licence tika saņemta 2001. gadā uz desmit gadiem, tā ir skaitā attiecībā uz uh, Un šo kā arī ir izveid. Spānijas iestādes ir īstenojušas uh, izmeklēšanu pēc tam, kad iedzīvotāji sūdzējās, tā skaitā par uh, atkrituma apsaimniekošanu saistībā ar šiem karjeriem. Ir vairāk ierobežojumi. 2011. gadā tika norādīts, ka daļa karjeru darbības būtu jāiesaldē, un tāpat tika uzsāktas pārkāpuma procedūras par to, ka, ne, ka nebija ievēroti licencē paredzētie noteikumi. Tāpat savukārt kompānija lūdza atļaut turpināt savu darbu, un savukārt šobrīd tiek um, novērt novērtēta, novērtēts, vai viņi atbilst eh, vidas novērtējumu prasībām. Reģiona ombuds arī ir uzņēmies nozīmīgu lomu šī jautājuma risināšanā. un reģionālās varas iestādes ir aicinājušas viņu iesaistīties. Reģionālās varas iestādes ir arī īstenojušas vairākus pasākumus, un vietējais ombuds atzina, ka reģionālās varas iestādes šajā jautājumā rīkojušās pareizi. Mūsu pēdējā atbilde, ko mēs saņēmām, uh, ir datēta ar šā gada aprīli. Tur reģionālās varas iestādes uh, paziņoja, ka joprojām turpina izvērtēt ietekmi, lai noteiktu, vai ja var pagarināt šo te licenci, un tāpat tiek uzraudzīta šī te raktuvas darbība. Uh, lai garantētu, ka videi tiek nodarīts pēc iespējas mazāks kaitējums un uh, lai tiktu uzlabot vietējo iedzīvotāju drošība. Ņemot vērā šo informāciju un paturēt prātā to, ka komisijas rīcība aprobežojas tikai ar uh, kopienas likumdošanas ievērošanas, nu, pārbaud, vai tiek ievērot kopienas likumdošana, nevis uh, Eiropas vides likumdošanu Spānijas kompetentās iestādes eh, tik tiešām īsteno dažādas pasākumus, lai garantētu, ka likumdošana tiek ievērota. Paldies! Haukens kundzei vārds. Priekšsēdētāji, man liekas, ka mums vajadzētu atstāt šo jautājumu atklātu. Es eh, nejūtos īsti pārliecināts pēc tā, ko es uzklausīju. Es redzēju šīs atklātā tipa raktuves eh, Leonas reģiona ziemeļos, Astūrijā un tas izskatījās briesmīgi. Viņi vienkārši raka nost kalniem virsotnes. Šīs ogles īsnībā nemaz nav izmantojamas, tas tiek darīts tikai, lai saglabātu darba vietas. Es zinu, ka mm, Spānijā ir cīniņi par eh, šīm raktuvēm, taču neskatoties uz to, mm, varas iestāžu veiktie pētījumi mm, bija diezgan eh, graujoši. Uh, Un šeit es izsakos eh, tiešām maigi. Manuprāt, mums vajadzētu sīkāk papētīt šo jautājumu. Es jūtu, ka ar mūsu rīcībā esošo informāciju, un šeit es nevēlos nevienu vainot, nec komisiju, nec kādu citu, taču, manuprāt, šī informācija, ko mēs saņemam no reģionālajām un pašvaldību iestādēm, nav pietiekama. Ir skaidrs, ka lūgumraksta iesniedzāji vēl ar vienu jūtas tā, ka notiek likuma pārkāpumi. Vilijas Meijers. Paldies, priekšādātāji. Ļoti uzmanīgi noklausījos eh, informācijā, ko sniedza Eiropas komisija, un saprotu, ka pašlaik tiek veikts ietekmes uz vidi izvērtējums. Es saprotu arī, ka šī iemesla dēļ lūgumraksts ir eh, jāatstāj atklāts. Mums vajadzētu redzēt eh, šī ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātus, vai tie ir pozitīvi. Un šādā gadījumā, protams, mēs varētu uh, dot savu svētību. Labi. Es domāju, ka mēs varam tad eh, slēgt šo jautājumu, lemjot, ka šis lūgumraksts paliks atklāts. Lai mēs varētu izvērtēt komisijas veiktā procesa rezultātus un komisija, protams, informēs mūs par uh, notikuma attīstību, pastāstīs par to, kādi ir rezultāti. Un tagad varam pievērsties nākamajam uh, lūguma rakstam. Tas ir 18. darba kārtības punkts, uh, lūguma raksts numur 980 šersvīta 2007, ko iesniegus pilsoņu grupa Borger Gruppen un tās vārdā Dānijas valsts piedarīgais par autoceļa projektu starp Kiplevu un Zonderborgu Dānijā. Lūguma rakstīsniedzējs šodien nav klāt, un tāpēc es uzreiz eh, došu vārdu komisijas pārstāvim, lai viņš izteiktos par šo lūgumu rakstu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas nostāja nav gājusi uz priekšu. Agrāk Dānija ir pārkāpusi vērtējuma veikšanu, veikšanas procesu. Esam saņēmuši izvērtējumu no Dānijas varas iestādēm un redzam, ka nekāda pārāk liela ietekme šim autoceļam nav. Tad autoceļš atrodas blakus Natura 2000 vietām. Esam saņēmuši arī papildu informāciju no Dānijas varas iestādēm, un tā norāda, ka šīs iestādes ir uh, veikušas attiecīgos pasākums, lai aizsargātu vardes, kas uh, pārvietojas no viena ezera uz otru. Un tāpat arī ir jādomā par uh, šī autoceļa ietekmes putniem. Pašlaik šķiet, ka šī ietekme ir minimāla. Esam red, atraduši arī pierādījumus, ka Dānijas varas iestāžu teiktais īstenībā neatbilst patiesībai, proti, ka šī ietekme uz vidi, uz dabu ir minimāla. Taču, diemžēl, mēs neesam atklājuši nekādus pārkāpumus attiecībā uz Natura 2000 vai putnu direktīvu. Haukins kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji. Nu, neatrod par pārsteidzošu, ka komisija atbild šādā veidā. Mēs eh, labprāt eh, gribētu redzēt, ka komisija uh, ieņem savu nostāju attiecībā uz šo kopējo ietekmi. Dānijas varas iestādes to nav darījušas, tās ir skatījušas šos aspektus atsevišķi. Tieši tāpēc mums arī vajadzētu lūk komisiju, lai tā pārbauda kumulatīvo ietekmi. Ja mēs paskatāmies uz karti, kādā veidā šie, uh, ši, šīs vietas uh, saskarās, tad mums ir jāpadomā ne tikai par gaisa piesārņojumu, bet arī par trokšņa piesārņojumu. Protams, mēs būtu vēlējušies, lai eh, komisija ņem nopietni šo direktīvas daļu. Protams, mums ir jāskatās uz visu kopējo spektru. Nevar skatīt katru aspektu atsevišķi. Ir jāatcerās arī par blakus efektiem. Natura 2000 vietas ir jāizvērtē tieši šādā veidā. Man ir radies iespējas, ka Dānijas valdība, neskatoties uz tās krāsu, uh, Nu labi, vecā Dānijas valdība vispār nereaģēja uz šo jautājumu, teica, ka viss ir kārtībā. Nu, valdība šķiet vienmēr atbalsta šādus projektus. Man ir radusies tāds iespējas par Dāniju un esmu uh, diezgan pieredzējusi Dānijas jautājumos. Es domāju, ka turmākajos projektos mums vajadzētu pieprasīt, lai direktīva uh, attiektos uz eh, visiem aspektiem, lai tā liktu izvērtēt šos aspektus kopumā. Piemēram, eh, tika pieminēts šis eh, pasākums attiecībā uz vārdēm. Nu, ar to jau vien nepietiek. Es domāju, ka mm, mums vajadzētu tomēr atstāt šo lūgumrakstu atklātu, nevis apmierināties ar šādu atbildi. Uh, Es pat nezinu, ko mēs varētu šeit eh, vēl darīt. Šķiet, ka vienmēr mm, šī attieksme uz direktīvām ir tieši šāda. Nu, no komisijas puses, protams, mēs nejūtam tādu lielu vēlmi um, pilnā, pilnībā respektēt eh, šo plašo direktīvu. Mēs taču zinām, ka Dānija uh, var to atļauties. Dānija nevar izmantot aizbildināšanos, ka mums nav naudas. Dānijas valdība nevar uh, žēloties, ka uh, tā nevar neko darīt šādu argumentu dēļ. Tāpēc komisijas pārstāvim vēlētos teikt, ka, tiemžēl, neuzskatu, ka šī atbilde ir apmierinoša. Manuprāt, tā ir tikai tāda kā atvainošanās no Dānijas valdības puses, nevis eh, paskaidrojums. Dod vārdu tagad eh, komisijai. Esam pārliecināti, ka vērtējums ir veikts pēc eh, vēstules nosūtīšanas. Šķiet, ka mēs varētu vēlreiz lūgt apstiprināt šo informāciju, un pēc tam mēs arī jūs par to informētu. Auknes kundzei šķiet ir uh, paziņas uh, Dānijas vidas ministrijā, tā kā varbūt mēs to panāksim. Paldies! Es domāju, ka ņemot vērā šīs atbildes, uh, ko ir sniegusi komisija, un arī ņemot vērā Auknes kundzes teikto, nav uh, nekādas vajadzības uh, vēl par to diskutēt. Tas nozīmē, ka šo lūgumu rakstu mēs nevaram slēgt. Nē, jūs vēl ko vēlējāties teikt? Es eh, priecājos par to, ka var nosūtīt vēl vienu lūgumu, lai redzētu, kāds ir izvērtējums eh, šiem uh, pasākumiem. Es nezinu, vai tie ir apmierinoši. Mums vajadzētu to saņemt šo atbildi. Varbūt mēs varētu slēgt šo lūgumu rakstu pēc tam, ka būsim redzējušos rezultātus. Nu, man likās, ka komisija vienkārši atbildēs uz šiem vispārējiem argumentiem par direktīvas piemērošanu. Mēs varam paturēt šo lūgumu rakstu atklātu un gaidīt eh, turpmāku komisijas atbildi. Jā, viss kārtībā. Labi, lūgumraksts paliek atklāts. Q. Paldies! Tad eh, varam tagad pievērsties eh, nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir lūgumraksts 321, eh, saka priekšādātāja 2011. Iesiedas Alejandro Sančes. pārstāvēs viņu Lopes de Gorals de Ganmendrija. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšādētāji. Gaisa piesārņojums nav uh, sekundārs jautājums. Tas attiecas uz ļoti daudziem iedzīvotājiem, tas prasa tūkstošiem dzīvību katru gadu. Tieši tāpēc ir vajadzīga pastāvīga pasākuma, lai mēs varētu samazināt šāda veida piesārņojumu. Eh, šis, šī ir vieta, kuru šāda veida piesāņojums ir viens no svarīgākajiem. Tā ir Madrides pilsēta, par ko šeit ir runa. Pirms 2011. gada mēs apkopojām datus un eh, pilsētas dome ir pārvietojusi vairākas mērījuma stacijas uz jaunām vietām, lai uzlabotu datus. Ņemot vērā šo ziņojumu, ko vīdes organizācija publicēja 2011. gadā, situācija nav uzlabojusies. 19 no 24 mērījumu stacijām vēl ar vienu ir pārsniegti likumos noteiktie dati attiecībā uz slāpekļu oksīdu. Pat, ja šīs stacijas atrodas parkos, ja runa par šīm stacijām, kur ir pārsniegti dati, tad šīs robežvērtības ir pārsniegtas, un šis palielinājums ir no 6 līdz 9. Tie ir runa par 52 mikrogramiem eh, Madrides vidienē. Nākamajos mēnešos šī situācija pasliktinājās. Nu, pēc tam izdevās ievērot eh, tiesību aktus un saskaņā ar vidas organizāciju. Delpilāra mērījums Stacijā eh, slāpekļa oksīda robežlieluma pārsniegt 19 reizes, un tas ir atkārtojies vairāk kārt eh, viena gada laikā. Ir jāatcerās, ka tiesību aktos ir noteikti pilnīgi citi ro robežlielumi, tāpēc eh, šie tiesību akti ir pārkāpti. Tas mums, protams, uztrauc. Madrids, Madridas iedzīvotāji saskarās ar šo problēmu jau daudzus gadus. Pilsētas dome ir uzsākusi gaisa kvalitātes programmu. Šī kvalitātes programma tika pieņemta tikai pirms dažām nedēļām šī programma nav pietiekami, tāpēc ka vienīgie pasākumi, kas ir iekļauti šajā programmā un kas ir patiešām saistoši, ir uh, palielināt uh, automašīnu novietņu. Uh, rodado por la ciudad, no se impulsa un plan de apoyo a la bicicleta ni de aumento de las zonas de bajas emisiones y tiene... Vietas tāpat arī tiek aicināti cilvēki uh, Eh, izmantot velosipēdus, un šeit nav runa par eh, citiem pasākumiem. Tas nozīmē, šis, ka šis plāns ir pietiekami, ir nepietiekams. Tāpat arī ir jāveic dažādi pasākumi attiecībā uz sabiedrisko transportu. Protams, mēs apzināmies, ka satiksme ir viena no galvenajām vaininiecēm gaisa piesārņojumā, taču neskatoties uz to domu, saka, ka tā pat samazinās finansējumu sabiedriskajam finansējumam. Līdz ar to uh, uh, biļešu cenas pieaugs un sabiedriskais transports noteikti netiks izmantots, palielināsies automašīnu uh, izmantošana. Tas negatīvi ietekmēs ne tikai mājasēmniecības, bet uh, tas runā pretī jebkurai stratēģijai, kas runā par automašīnu izmantošanas samazināšanu. Mums vajadzētu nodrošināt vairāk finansējumu šāda veida pakāpojumiem. Ir jāatcerās, ka um, šeit eh, ir runa arī par eh, nodokļu maksātāju ieguldījumu. Sabiedriskais transports, protams, arī eh, ir viens no piesārņotājiem. Mums ir jādomā arī par naftas cenām, kuras arī ietekmē automašīnu vadītājus. Vairākos pētījumos ir pierādījies, ka pat ja Madridē ir moderna sabiedriskā transporta sistēma, infrastruktūrā ir vairākas problēmas ja runa par eh, privātu automašīnu izmantošanu. Tieši tāpēc eh, izmeši pilsētā ir jāsamazina, jo tie rada ļoti daudz eh, sabiedrības veselības problēmu. Priekšsēdētājs aicina runātāju izteikties, runāt lēnāk. Es atvainojos, man ir atvēlēts maz laika, tāpēc es centos runāt ātri. Papildus ir arī paziņots, ka tiks saīsināts arī laika grafiks eh, metrotīklam, un, eh, protams, te ir jāņem vērā arī jaunie tiesību aktu noteikumi. Ja runa par 0323 lūgumu rakstu, mēs vēlējāmies vienkārši komitejai norādīt, ka ir pārkāpti arī Eiropas tiesību akti. Uh, un tagad tiek eh, samazinātas arī subsīdijas sabiedriskajam transportam, neuzlabojot transportu. Tas nozīmē, ka cilvēki tiek piespiest izmantot savas automašīnas, un tas situācija tikai pasliktina. Mūsuprāt, šis pasākums pašreizējais laikapstākļos ir nepiemērots, netiek veikti nekādi soļi, lai samazinātu automašīnu izmantošanu pilsētā. Ir jāatcerās, ka pilsētās uh, Tas rada ļoti daudz piesārņojumu, un cilvēki jau tagad saskaras ar gaisa kvalitātes problēmām. Neskatoties uz šīm milzīgajām problēmām, veiktie pasākumi ir nepietiekami un uh, nav notikušas arī konsultēšanās ar pilsoņiem. Līdz ar to šīs problēmas tikai sāsinās. Tieši tāpēc mēs aicinām šo lūgumu rakstu atstāt atklātu, līdz tiks apkopots vairāk informācijas. Tāpat arī vajadzētu izdarīt spiedienu, lai šī situācija tiktu mainīta. Vajadzētu uh, izvērtēt eh, ietekmi, kāda būs eh, eh, metro grafika saīsināšanai un arī citiem pasākumiem, kas tiek veikti attiecībā sabiedrisko transportu Madridē. Mums ir jādomā arī par gaisa kvalitātes plānu un par to, ka sabiedrība netiek pietiekami informēta, trūkst sauredzamības attiecībā uz gaisa kvalitātes tīklu. Ir jāatcerās arī par trūkumiem pašreizējās mērījuma stacijās. Tāpat arī ir veikti dažādi fiskālie pasākumi, lai samazinātu automašīnu izmantošanu un lai veicinātu velosipēdu un kājām kājēju zonas. Paldies, un tagad uzklausīsim komisijas pārstāvu. Inetīkums lūdzu. Paldies. Runāšu angliski. Bet esmu ļoti pateicīgs lūgumrakstiesniedzējiem par šo ļoti interesanto informāciju. Pirms pāris dienā mums bija tikšanās, runājām lūk ar valsts pārstāvjiem vidas jomā, kas pārstāvēja Spānijas valdību. Tas bija ārkārtīgi interesants brīdis. Tāpat tikāmies arī ar citām organizācijām, kas ir atbildīgas par vidi un sabiedrības veselību. Tāpēc tiešām paldies, bet nu pāriešu uz angļu valodu. Tas man būs vienkāršāk. Bet tiešām, tiešām bija prieks dzirdēt visu, ko jūs teicāt uh, skaistajā spāņu valodā. Thank you. Gribu jums pastāstīt eh, kontekstu. Jā, tiek pārkāptas normas attiecībā uz atsevišķiem piesārņotājiem Spānijā, bet atšķirībā no citām dalību valstīm. Yes, unlike some other members. Bet atšķirībā no dažām citām dalību valstīm, kas arī pārsniedz piesārņotāju robežu sliekšņus, Mēs esam konstatējuši, ka mērījumi, kas, piemēram, noteikti Berlīnē ir vēl vienā lielā galvaspilsētā, mm, tomēr ir tādi, kas ir izsākuši atsevišķus pasākumus pēcāņiem samazināšanai. Spānijā tā nav. Un 57% ir, par 57% samazīsies satiksmi, tāpēc tiešām ļoti veiksmīgs stāsts, bet Berlīnē tāpat laikā joprojām ir problēma ar šo vērtību pārkāpšanu, jo jo, protams, ka arī no kaimiņu apgabaliem šis piesārņojums ienāk. Piesārņojums nepazīst robežu Spānijā, lielākoties piesārņojuma problēmas tomēr ir tieši uh, Spāņu emisiju, Spānijas emisiju rezultāts. Un tāpēc arī Spāni, e, runājam ar Spānijas valdību. Spānija pārkāp trīs uh, noteikumus E, griestu ziņā, un ja tas tiek pārkāps paš, pašiem savā teritorijā, tad, protams, ir grūti nodrošināt atbilstību gaisa kvalitātes direktīvai. Lineāra gan nav šī darbības piemērošana, bet tāpat laikā piesārņojums gaisā nozīmē to, ka kaut kur ir pārāk daudz emisiju, un Spānijas gadījumā, protams, kopējais varbūt ieguldījums nav tik liels, un lielākoties tās rodas Spānijā pašā, tāpēc lūdzām Spānijas valdību nodrošināt labāku atbilstību uh, emisiju direktīvai. Tas, protams, ir kop, daļa no visa šī vienādojuma, kas attiec tieši uz Madridi. Neizteikšu komentārus, jo ir uzsākta pārkāpuma procedūra, kā jūs jau zinat. Un, un lūk, šeit man blākus sēž pārkāpuma procedūras dienas vadītājs, kurš man noteikti piekritīs, ka šobrīd nevaram atklāt pārāk daudz informācijas. Bet, kā jau teicu, ir uzsākta pārkāpuma procedūra, izmeklēšanas procedūra attiecībā uz Spāniju, un ir arī tiesas prāva, kurai gatavojamies un kur tiks, protams, pieņemti uh, attiecīgi lēmumi. Turklāt Spānijas varas iestādes šķiet varētu pieprasīt tālāku laiku pagarinājumu uh, attiecībā uz vēl vienu piesārņotājs robežlielumiem. Attiecībā uz Barcelonu lēmums uh, par vienu no šādiem gadījumiem ir pieņemts. Nu, tiek runāts, ka arī Madrida pieprasīs pagarinājumu. Un šķiet, ka lūgumraksta autors to ir apstiprinājis. Un paldies tāpēc par svaigāko informāciju Madrides gadījumā. Skaidrs, ka katru reizi, kad notiek pārkāpti gan eh, ab, abu šo piesārņotāju līmeņi, tad var rasties problēmas ar cilvēku veselību. Reizēm tie nāk vienkārši no dabas, un tad tos var um, atskaitīt nos, bet šai gadījumā runājam ar PM10 un PM2,5 daļiņām, un tad iedzīvotājiem ir pamats bažīties, jo tam tiešām ir būtiski ietekma uz veselību, un ir pierādījumi, ka šīs vērtības ir pārsniegtas. Turklāt koncentrācija ir daudz lielāka nekā dati par 2005. gadu liecina, kas ir pēdējā reize, kad tika veikt šādi datu salīdzināšana. Madrids gadījumā gribu arī tur teikt, ka pastāv īpašas problēmas vienā no, no mēram stacijām, kur regulāri saņemti dati par vērtību pārsteigšanu. Citās mēram stacijās tādu nav bet tas atbilst faktam. Tas nozīmē to, ka vietējiem pasākumiem iespējams situācija ir izcināta, jo lokāla problēma nereti patiešām arī ir lokāla, un tā ir vajadzīga lokāla ris risinājuma, piemēram, zemi, eh, transporta brīvas zonas un tā tālāk. Un, protams, ka šāda veida lēmumi ir varas iest, ir dalībvalsts kompetencē, bet es gribētu lūgt tieši tāpat kā lūgumraksta iesniedzējs arī teica, uh, ka varētu šo lūgumrakstu paturēt atklātu, tātad neslēgt tā skatīšanu un nogaidīt Spānijas varas iestāžu skaidrojumu, kuru gaidām šobrīd. Un tad tur vajadzētu iekļaut arī attiecīgu plānu, kur varas iestādes varētu iekļaut informāciju komisijai par to, kādā veidā tās iecerēs šo problēmu risināt, un mēs, protams, esam Spānijas varas iestāžu rīcībā, varam viņiem palīdzēt izvērtīt gaisa kvalitātes uzlabošanas plānus un palīdzēt viņiem šo nodomu īstenošanā. Muchas gracias. Abrimos entonces el turno de... Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu tad sāksim diskusijas. Creo que estamos ya. Sí, mucha... Nākamā runātā. Izteikšos pēc iespējas īsi. Priekšādātāji, paldies! Nu, varu tikai piekrist lūgumam šo, šī lūguma raksta izskatīšanu vēl nenoslēgt. Jo šis rajons, par ko Madridē runājat, pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi piesārņojums. Tur ir ārkārtīgi daudz slāpekļu gaisā, arī citu piesārņojošu vielu. Un kad tur iegriežos, kad tur esmu, tad to arī jūtu. Komisija saka, lūk, ka Madrids varas iestādēm šobrīd tiek dota iespēja atrisināt šo problēmu. Un es domāju, ka to ir iespējams izdarīt. Tam nevajadzētu arī maksāt tik ārkārtīgi daudz. Nedomāju, ka tas ir pārāk sarežģīti. Taisnība, ka Botēlis kundze. Uh, lika priekšā kvalitātes uzlabošanas plānu Madridai aprīlī, bet, kā jau kungs šeit teica, šajā plānā bija iekļauti galvenokārt plāni par automašīnu novietošanas cenu palielināšanu un, un pašvaldībā sociālistu grupas uh, ārkārtas plenāra sēdē, kas tika sasaukta jautājumā par gaisa kvalitāti, to apspried. Es ļoti labi zinu šos atbildības jautājumus. Es esmu strādājis Rācinamā tur, mm, pilsētas domē, uh, sociālistu grupā, un jāsaka, ka tas ir jautājums, ko esam redzējuši, atkārtojamies, piesārņojums pastāv, tas ietekmē veselību un ļoti nopietni ietekmē to ņemot vērā, cik liels slāpekļu dioksīda daudzums ir gaisā. Un tāpēc es gribētu, lai šī vēsts tiktu nodota tālāk Madrides varas iestādēm, jo tikšanās laikā mājā tika runāts par vairākiem mehānismiem un plāniem, pasākumiem, 16 eh, diezgan vienkārši pasākumi tika minēti, un opozīcija tiem piekrita, to starp piekrita arī prioritāšu izvirzīšanai, rezidenta, tātad eh, dzīvojumiem rajoniem, tā lai tur uzlabotos gaisa kvalitāte, lai tiktu veicināt arī eh, vidē draudzīgi enerģijas iegūšana savoti. Par to tik runāts, par to, ka satiksme tiktu ierobežota, tiktu veicināta sabiedriskā transporta izmantošana, tiktu sniegt arī uz ielām informācija par gaisa kvalitāti, tāpat uh, aizsardzības eh, teritorijas tiktu palielināts par 30%, tiktu ierobežots ātrums pilsētās uz, uz eh, ātrumceļiem. Satiksme tiktu arī pilnībā aizliegt atsevišķos rajonos nedēļas nogalēs pievēršoties, piemēram, lūk, tieši operas universitātes eh, kvartāliem, karetas iela, piemēram, tāpat arī laukums Eh, turpat blakus varētu tikt izmantots, lai, lai izveidotu divriteņu novietošanas novietnes. Un tāpat arī pasākumu sabiedriskā transporta iz, biļešu cenu samazināšanai. Nu, tie ir visi pasākumi, kas palīdzētu samazināt piesārņojumu un kas ļautu Madrids iedzīvotājiem elpot tīrāku gaisu. Paldies par uzmanību! Paldies par šiem nākamais runātājs Dieskungs. Nu, viena lieta man ir šeit sakām, respektīvi gaisa kvalitāte Madridē e, ir kaut kas tāds, ko visi vēlamies redzēt uzlabotu. Visi vēlamies elpot tīru gaisu, to novēlam arī bērniem, kas auga Madridē. Bet pastāv, manāprātā, ļoti daudz šaubu. Esmu redzējis, dzirdējuši šo lūgumu rakstu, esmu skatījis dokumentus un pētījumus, par ko tika runāts. Bet man, man ir šaubas, jo Madrida ir vienīgā zona, kas šai lūgumu rakstā tiek minēta. Bet ir 144 e, teritorijas kopā, kur ir pārkāpumi e, gaisa kvalitātes ziņā. Un Madridē nebūtu nav tie augstākie piesārņojuma līmeņi. Eiropas komisijai Eh, Eiropas komisija, nu ne šodien, bet iepriekš ir mūs informējusi rakstiski par savu nostāju, sakot, ka Madrida lūk ir jau izpildījusi savus mājas darbus, ir darījusi, kas tā ir likts, un ir apņemības pilna nodrošināt augstu kvalitāti gaisam, nodrošināt atbilstību konkrētajai direktīvai un šai kopienas dokumentā runāts turklāt arī par teritorijām Ziemeļa Eiropā, kur, piemēram, šie, šie robežu lielumi tiek pārstāvti, un tur ir pilnīgi citādāks klimats nekā Madridē. To saka komisija savā ziņojumā. Nu, tad skaidri un gaiši redzam, ka Madride tomēr dara daudz vairāk nekā citi, jo Madridē klimata apstākļi nebūtu nav labvēlīgi, tie ir daudz nelabvēlīgāk nekā, piemēram, Ziemeļa Eiropā, un nav tik piemēroti piesārņojumi likvidēšanai un samazināšanai. Un tāpat laikā līmeņi piesārņojumam ir zemāki nekā daudz kur Ziemeļa Eiropā, ja, piemēram, skatāmies eh, uz citiem reģioniem. Ja skatāmies uz citām Spānijas teritorijām, tad es esmu pārsteigts, ka līgumrakstā runāts tikai un vienīgi par Madridi, jo arī citur tas ir aktuāli. Un tāpēc gribu vaicāt, Kāpēc nav iesniegti lūgumraksti vietējā tiesu sistēmā, ja galu galā lūgumraksta autoram ir pierādījumi, ka nav, iz, nav ievērota attiecīga direktīva? Nu, es domāju, ka tas ir tik, tur tikai viens iemesls, tāpēc, ka viņš zina, ka šo prasību noraidītu. Bet uzklausot lūgumraksta autoru, gribu teikt, ka šeit taču runājam par gaisa kvalitāti, nevis par transportu politiku, vai ne tā? Gal galā tiek tas, kas, viss, kas tiek teikts par, par nu, satiksmes politiku, tie visi ir tikai tādi viedokļi. Un, protams, ka mēs esam tiesīgi dot viedokļus. Mm, mm, lūk, tas arī tiek izmantots kā arguments eh, faktam, ka šis lūgumraksts netiek noslēgts. Bet es domāju, ka tad ir varbūt vajadzīgs cits lūgumraksts par, par transporta politiku. Es personīgi domāju, ka vajadzētu šo lūgumrakstu izskatīšanu slēgt. Bet es, te, ir, te tiek minēta kaut kāda manā prātā nesaprotama jēdziena, kāpēc izskatīšanu vēl neva, ne, nevajadzētu noslēgt. Es tiešām to nesaprotu. Es neesmu nekad dzirdējis, ka komisija lūgumrakstu komitejā pati prasītu atstāt atvērtu kādu lūgumrakstu. Mēs, protams, darbojamies saskaņā ar komisijas ieteikumiem, bet jāsaka, man tiešām ir šaubas šajā kontekstā. Es domāju, ka mums, protams, vajadzētu vienkārši nogaidīt līdz brīdim, kamēr lēmums tiek pieņemts. Tāpēc varbūt uzklausīsim vispirms tiesas lēmumu un tad turpināsim sarunas par šo jautājumu. Komisija turklāt arī teica, ka lūguma aut eh, autoram vajadzētu mūs informēt par svaigo situāciju, svaigāko situāciju. Nē, es nedomāju, ka tas ir viņa uzdevums, tas ir konkrētās varas iestādes uzdevums mūs informēt pēc mūsu komisija vai, vai komisijas lūguma, informēt pus par svaigākajiem notikumiem. Ne jau lūguma raksta autoram tas ir jādara. Gal galā Spānijas valdībai vai Madrids pašvaldībai vai vienalga, kam tiek izteikts aicinājums no komisijas puses, ir, ir jābūt tai, kas informē par notikumiem. Noslēgumā gribu teikt lūko, ko es uzskatu, ka šis lūgumraksts ir jāslēdz un jāgaida tiesas lēmums. Paldies! Šķiet, ka situācija ir skaidra. Haukens kundz lūdzu. Paldies priekšsādātāji, paldies komisijai. Paldies par šo ļoti labo atbildi, ko sniedz komisijas pārs, pārstāvis, un es ceru. Uh, es domāju, ka jūs droši nesaprotat daņu vēl, tāpēc pagaidīšu, kamēr uzliekat austiņus. Tātad ceru, kā tādu pašu entuziasmu jūs turpināsiet cīnieties uh, par šo savu pirmo dokumentu, ko, ar ko strādājat šai komitejā. Šis ir jautājums, kas ir saistīts ar Madridi. Es esmu bijis misijā uz Madridi, un es esmu redzējis, kas tur notiek. Es zinu, kā pilsoņi ir nobažījušies par vidas aizsardzību savā pilsētā. Un tāpēc nedrīkst neatbildēt uz visiem šiem eh, jautājumiem un nedrīkst ignorēt pasākums, ko ierasina Eiropas Savienība, piemēram, pār, nedrīkst pārveidot ielas par ātrgaitas šosejām un tā tālāk. Ir jāņem vērā iedzīvotāju prasības. Gal galā runājam par 400 eh, tūkstošiem iedzīvotāju, un viņi taču vēlas, lai pret viņiem izturs kā pret pilsoņiem, nevis kā objektiem kaut kādiem. Viņu viedoklis jāņem vērā. Turklāt pēc tam secinājām, ka bija nepieciešams retroaktīvi īstenot ietekmes novērtējumu. Uh, vai komisija bija ar to apmierināta? Es domāju, ka šajā ziņā tiešām nav izpildīts viss tās prasības. Un tad pēkšņi runājam par burtiski šosei, kas iet cauri visai pilsētai, kas rada milzīgu emisiju daudzumu, kas tiek izlaistas gaisā un nav nekādu pretpasākumu. Te runājam par pašu Madrides centru. Nu, man tiešām rādas, rodas aizdomas, ka problēma netiek skatīta nopietni. Un tas, protams, neatiec tikai un vienīgi uz Madridu, bet arī uz citām pilsētām kur, piemēram, ir arī problēmas ar piesārņojumu rādītājiem, kas ir pārkāpti. Un neskatoties uz to, ka tiek veicināta braukšana divriteņiem, tomēr uh, gaiss ir piesārņots. Mēs, protams, esam vienlaicīgi ļoti moderna sabiedrība. Un mūsdienās jau tas nav nekāds uh, zemāks šķirs pazīme lietot divriteņu, nē. Tāpēc tas vēl turpmāk ir jāturpina veicināt. Un runājot par sabiedrisko transportu, jā, gribu teikt, ka tas, protams, ir labi, bet divriteņi tas ir vēl labāk, tas ir lētāk, tie neaizņem daudz vietas. Bet, protams, ka tas prasa arī zināmu informātības līmeni. To viegli panākt, bet ir jāizmanto visas iespējas un jāizmanto līdzekļus. Hauken, Haukens kundz, paldies! Došu vārdu lūgumraksta autoram. Paldies, prezidente! Paldies, priekšādātāji! Pirmām kārtām gribēju teikt, ka tas fakts, ka Madridē ir vidas problēmas, nu, respektīvi, ka citās pilsētās ir vidas problēmas, tas nenozīmē, ka Madrids problēma nebūtu jārisina. Kāpēc runājam tieši par Madridi? Nu, tāpēc, ka mēs lūgumu rakstu autori esam no Madridas paši, un tāpēc arī par to esam nobežījušies. Mēs esam tie, kas cieši no piesārņojuma pavisam regulāri jo bieži vien tiek pārkāptas šīs robežvērtības piesārņojumam, un vēlamies, lai problēma tiktu atrisināta. Tas skar mūs pavisam personīgi. Protams, ir arī citi citos reģionos un pilsētās, kur skar šādu problēmu, un viņiem pašiem arī tad nāktos rēģēt. Kas attiecas, piemēram, uz transporta biļešu cenām, tam ir ļoti skaidra saistība. Te ir skaidra korelācija uh, starp li, eh, li, piesārņojumu līmeni un sabiedriskā transporta pieejamību. Ja, cil, ja tiktu nodrošināta motivācija sabiedriskā transporta lietošanai, tad mazāk izmantot mašīnas un, protams, ka kvalitāte būtu, gaisa kvalitāte būtu labāka. Pilsētas doma saka, ka viņi darīs visu, lai samazinātu gaisa piesārņojumu, bet tad viņiem vajadzētu paskaidrot savus pasākumus, jo bieži vien mēs tikai saņemam tukšus vārdus vai, vai kaut ko uz papīra, bet rīcība neseko. Un rezultātā mēs gribam pavisam konkrētus pasākumus redzēt gaisa kvalitātes uzlabāšanai Madrids pilsētā. Par to runājuši jau daudzi. Un varbūt arī viņiem vajadzētu būt šeit komitejā klāt. Viņi drīzāk sagatavo plānu nevis gaisa kvalitātes uzlabošanai, bet eh, runā par kaut kādiem peļņu nesošiem pasākumiem. Un es tāpēc vēlreiz gribētu teikt, ka domāju, ka šo lūgumu rakstu vajadzētu atstāt atvērtu. Eh, runātājs no zāles vēl vienreiz vēlas izteikties paldies. Ko teicu, un to arī atkārtošu, ka tas, ko dara pilsētas varas iestādes Madridē nav kaut kas tāds, kas paredzēts, lai pelnītu naudu. Tas ir tikai lūgumraksta autora viedoklis. Nu labi, tas ir tikai viegli, bet tam nav nekāda pamata. Varam jau mm, domāt nezinu ko, bet fakti ir kaut kas cits. Gal galā ir jābūt kaut kādiem faktiem, un fakti savukārt saka, ka gaisa kvalitātes problēma ir jāatrisina, un lai to atrisinātu, pilsētas varas iestādes Madridē ir pieņēmuši vairākus mērus, uh, kas pievērsti virknei jautājumu, kas jau tika minēta, nu, nu piemēram, eh, automašīnu novietošanas maksa. Tas nav domāts tā, lai vienkārši palielinātu ieņēmumus pilsētē. Nē, tas ir vienkārši eh, paredzēts kā pasākums, lai automašīnas netiktu tik daudz novietotas un eh, samazinātos piesārņojums. Tie ir fakti. Nu, es nezinu, vai varam turpināt šo, atklāt šo lūgumu rakstu izskatīšanu tikai balstot uz kaut kādiem viedokļiem vai domām, nu, lūk, vai kaut kādu idiosinkrātisku viedokli par to, ka šādu pasākumu tikai noteikti ar mērķi nopelnīt līdzekļus. Varbūt ir vajadzīgs nākt klajā ar citu uh, lūgumrakstu tādā gadījumā, bet tas tad ir pilnīgi cits jautājums, pilnīgi cits temats. Jā, nu šķiet, ka lūk, visus esam uzklausījuši, esam jums ļoti pateicīgi par informāciju, ko sniedzāt, jo visus esam, mūs visus skar šīs direktīvas īstenošana, tas ir au, au, aktuāli visā Eiropā, nu, protams, ka konkrēti šeit runājam šobrīd par Madridu. Gribu teikt paldies arī komisijai par ļoti skaidru sniegto atbildi, jo komisija mums pateica, ka, lūk, pārkāpuma procedūra ir uzsākta, tātad izmeklēšana notiek, pret Spānijas varas iestādēm par direktīvas neievērošanu. Un līdz ar to šis lūgumraksts tika paturēts, vai, tika paturēts atvērts. Barcelona un Madridi abas ir pilsētas, kas nav nodrošinājušas atbilstību slāpekļu dioksīda e, robežvērtībām. Abas šīs pilsētas e, bija tās, kur tika konstatēta uh, nu, šī neatbilstība līmeņam. Nu, lūk, tātad šeit runājam jau par divām pilsētām. Nu, varbūt ir vērts skatīt nu, pilsētu šādā veidā kopā, jo tad pēc tam to var mm, likt kā paraugu pārējai Eiropai. Bet šai konkrētā gadījumā, lūk, Eiropas komisijai ir Eiropas komisijas darbs, ir mm, direktīva, un 2015. gads ir tad, kad atkal notiks e, visu šo mērvienību pārbaudu salīdzināšana, lai pārliecinātos, ka visā Eiropā ir atbilstība gaisa kvalitātes standartiem. Ņemot vērā visus izteiktos viedokļus, īpaši ņemot vērā lūgumraksta autoru viedokli, uzskatām, ka šis lūgumraksts būtu tomēr jāpatur atvērts. Paldies komisijai un paldies arī pilsoniskajai sabiedrībai un citiem fondiem, kas šeit tiek pārstāvēti. Šeit sanāksmē un ceru, ka mums visiem kopā plecu pie pleca izdosies tālāk pavirzīties uz priekšu, lai pārliecinātos, ka 2015. gadā visās Eiropas pilsētās gaiss ir tīrs, kvalitatīvs un tā tālāk. Paldies! Līdz ar to noslēdzam šī punkta izskatīšanu un varam pāriet pie pēdējā šīs dienas darba kārtības jautājuma. Lūdzu! Un tad arī būsim pabeiguši šīs dienas darbu. 20. Tātad 20. darba kārtības punkts, lūguma raksts numur 806 2010, kuru iesniedzis Grieķijas valsts piedrīgais Emanuils Domanzakis. Marina Stofapalu pārstāvēs viņu un lūkšu jūs izteikti, izteikties īsi. Paldies priekšsēdētāji! Mēs atsaucamies uz lūgumu rakstu, kas ir datēts ar 2010. gada 25. jūniju. Es ar šo lūgumu rakstu gribēju norādīt, ka vidas aizsardzība ir ārkārtīgi būtisks jautājums mūsu uzņēmumam, un mēs pilnībā saprotam, cik delikāti ir šie jautājumi. Kreta farma ir viena no nedaudzajām Grieķijas pārtiks nozarē iesaistītajām kompānijām, kas neraugoties uz finansiālo krīzi joprojām saglabā produktu augsto kvalitātu un ievēro arī augstos higienas standartus. Mēs esam pieņēmuši logo, domā globāli, rīkojies uz vietas, un līdz ar to Kreta farma izplēš savu darbību gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Eiropā. Uh, Zviedrijas, Spānijas un Itālijas tirgos. Šīs visas ir valsts, kas pieprasa, lai tiktu ievērot augsts standartai skaitā attiecībā uz vidas aizsardzību. Uzņēmums stiprums balstās ne tikai uz uh, inovatīvajām metodēm, kas attiecas uz uh, dzīvnieku izcelsmes eļu aizstāšanu ar, uh, ar olīveļu, bet arī uh, uz to, ka mēs izmantojam ļoti pie, augstus vidas standarts. Mēs sākām savu darbību pirms 13 gadiem, un kopš tā laika zaļā attīstība ir bijusi mūsu filozofijas pamatā eh, gan attiecībā uz Grieķiju, gan uz eh, Krēta salu kā tādu. Tātad Krēta farma darbojas eh, Krēta salā, Eiropas Savienības pašā nomalē pēc eh, savas iniciatīvas un ņemot vērā augstās investīciju izmaksas, Greta Farm ir līders visos līmeņos, tā skaitā tiecībā uz vidas aizsardzību. Li Lūgumraksta iesniedzēja Greta Farm regulāri kontrolē visas attiecīgās reģionālās un vietējās varas iestādes un eh, tā nemitīgi tiek atjaunots visas licences. Turklāt Attiecībā uz šiem te apgalvojumiem par piesārņojumu es jums esmu atnesusi analīzes, kas ir veiktas, eh, kuras ir veikušas Nacionāla akreditētas laboratorijas tieši pie paša uzņēmuma, un to rezultāti rāda, ka tur nekāda piesārņojuma nav un būtībā jūra, kas atrodas netālu no kompānijas, eh, no uzņēmuma fermām, ir piemērota peldēšanai. Krēta farma uh, ļoti lielu vērību pievērš eh, ļoti būtiskajiem vidas jautājumiem, jo šī uzņēmuma interesēs ir eh, ievērot visu vidas likumdošanu un saglabāt savu tēlu patērētāju acīs. Un tāpēc es esmu ieradusies šeit pie jums, jo šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts un uh, svarīgs mūsu uzņēmumam un tāpēc mēs arī esam iesnieguši šo lūgumu rakstu, un tāpēc mēs noliedzam jebkādas apgalvojums, ka mēs būtu pārkāpuši jebkādas vidas standartus. Paldies! Liels paldies! Un tagad uh, komisijas vārdā Makandrū kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies lūgumrakstiesniedzējai par šo runu, kurā viņa parādīja, cik ļoti šis uzņēmums ir um, apņēmies aizsargāt vidi. Tas ir interesants lūgumraksts no komisijas viedokļa, jo tā ir tieši atbilda uz rakstisku jautājumu, ko mēs bijām saņēmuši 2010. gadā attiecībā uz iespējamu piesārņojumu jūrā netālu no Krētas Vita farma, cūku fermas. Eiropas komisija rīkoja saskaņā ar praksi, un tā kā šis jautājums no Eiropas parlamenta tika saņemts, tad mēs papētījām tālāk šo jautājumu kopā ar Grieķijas varas iestādēm. Pētījām gan uh, šī uzņēmuma um, iekārtas uh, un īpašu uzmanību pievērsām direktīvas uh, kas ir par uh, integrētu, par 2008.1 uh, nu, nu, par piesārņojumu integrētu novēršanu un kontroli mm, ievērošanu. Te ir dažādi vidas jautājumi attiecībā uz šo konkrēto iestā, iekārtu un uh, iekārtas um, atļaujām. Grieķijas varas iestādes norādīja, ka pirmā atļauja šai fermai tika izsniegta 99. gadā un kopš tā laika uh, ir bijušas dažas problēmas attiecībā uz uh, atļaujas prasību ievērošanu. Uzņēmums ir uh, atzinis savu kļūdu un ir uh, uzlabojis situāciju ne tikai, ne tikai tāpēc, ka bija konstatēts problēmas, bet arī savas iniciatīvas ietvaros. Cik tālu sniedz mūsu informācija, ko esam saņēmuši no Grieķijas? Tad te ir novērsts visas problēmas, kas būtu saistītas ar atļauju. Te nav nekādas saistības ar jūras piesārņojumu. Šajā konkrētajā gadījumā komisija neapšauba, ka, ka, ka jūra netiek pies, piesārņota, nekādi tādi pierādījumi nav, pie, nav konstatēti. Uzņēmums ir uh, veicis darbus, Grieķijas iestādes arī ir pieprasījušas uzlabojumus, un to uzņēmums arī darīs, un šobrīd mēs neesam konstatējuši nekādus pārkāpumus. Paldies! Liels paldies! Baidos, ka es esmu vienīgais zālē atlikušais deputāts. Mani kolēģi man ir atstājuši vienu pašu. Un Parasti es pieņemu lēmumus ar kolēģu palīdzību. Parasti būtu kolēģi no, Grievijas, nu, no Grieķijas, bet nu, varbūt tagad jāatstāj to visu tā, kā ir. Nu, un tad gaidīsim līdz kādai nākamai sanāksmei. Tad, kad būs debats kopā ar kolēģiem, bet, nu, jebkurā gadījumā liels paldies lūgumrakstiesniedzējai par sniegto informāciju. Būs ārkārtīgi interesanti apspriest šo lūguma rakstu kaut kad nākamā sanāksmē, tā kā atstāsim šo jautājumu atklātu. Šo pēcpusdienu vairs neturpināsim diskusijas, un tāpēc es pasludinu šo sanāksmi par slēgtu, novēlu jums visiem jaukas brīvdienas, jaunu atv jauku atvaļinājumu, vai nu pludmalē, vai kalnos, kur nu katrs no, jūs dos, no jums dosies, un tad tiksimies atkal ar atjaunotiem spēkiem septembrī. Paldies!